Meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Cienītās dāmas, godātie kungi, sirsnīgi sveicu jūs visus. Jūs esat tik daudz skaitlīgi zālē īpaši sveicu tos, kas ir ieradušies. Žēl, ka ne visi, un tie, kas nav šeit zālē, rītā bēdāsies par to, ka nav ieradušies. Mums ir jāpieņem būtiski lēmumi un jārunā par būtiskām lietām. Par darbu kārtību runājot, teikšu sekojošo. Divas norādes. Koordinātoru sēdē runājām un nolēmām, ka piešķirsim dažādas ziņojumus, to jūs varat izlasīt protokolā. Un diskutējām arī par darie, dažiem priekšlikumiem par pētījumiem un delegāciju braucieniem, kā arī uzklausīšanām 2010. gadā. Mēs to tādot vispārēji kā priekšlikumu izteicām, jo mēs gribam detalizēt šim jautājumam pievērsties un precizēt to, bet, nu, ir tāds termiņš un tādēļ bija nepieciešams, lai priekšsēdētāju konferencē mēs um, dotu mūsu datus. Es domāju, ka tas bija pareizi jo visu laiku mainās atbildības. Es domāju, ka mēs to esam izdarījuši pareizi. Es pieņemu, ka jūs uh, tam piekrīt. Nākošais darba kārtības punkts Rolanda Šenkela apmeklējums. Viņš pārstāv kopīto pētniecības centru. Viņš iepazīstinās mūs ar priekšlasījumu un viņš ir gatavs diskutēt ar mums. Liels paldies par to! Visi tie, kas ir ieradušies šeit, zina, ka tas ir ļoti nozīmīgs centrs. Un tā darbs ir saistīts ar to, kā Eiropa nākotnē attīstīsies pētniecības un inovācijas jomā. Mēs esam bieži par šo jautājumu diskutējuši, ir bijuši arī kritiski jautājumi. Un, protams, ka vislabāk var ar direktoru tieši to izrunāt, Nu, un tie, kas neizmanto iespēju, tāda iespēja vairs tik ātri nerodas. Šenkelkungs dod jums vārdu. Esmu iepriecināts, kas ieradies un kā iepazīstināsiet mūs ar aktualitātēm. Tā nav ne pirmā, ne pēdējā reize. Nu, par ne pēdējo to es jums tā kā draugu piesaku. Lūdzu. Paldies, bet, nu, es runāšu angliski, saka Šenkelkungs. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, deputāti, esmu pateicīgs par iespēju stāstīt jums par to, ko mēs tagad darām un ko mēs uh, vēlamies darīt nākotnē. Par to arī galvenokārt runāšu savā prezentācijā. Centīšos uh, iekļauties 20 līdz 25 minūtēs, kaut gan ir uh, daudz vairāk slaidu manā prezentācijā. Došu jums dažus piemērus par to, kas mēs esam, ko mēs darām un kā domājam strādāt nākotnē. Uh, mūsu uzdevuma definīcija. Mēs sevi redzam kā Eiropas komisijas dienestu, kas sniedz zinātniski pamatotus padomus politikas pieņemšanā un veidošanā, un vēlāk paskaidrošu, kā mēs to darām un kādi instrumenti ir mūsu rīcībā, lai to darītu. Šis bija ļoti veiksmīgs uh, darbs mūsu organizācijai. Kopš mums ir definēts mūsu mērķis, eh, mūsu organizācija ir atdzīvinājusies un uh, eh, fokusējusies uz rezultātiem. Mēs esam diezgan unikāls veidojums komisijā. Mēs esam viens no retajiem ģenerāla direktorātiem, kuriem ir valde no dalību valstīm, un viņi nedod tikai strateģiskus padomus, mums viņi ir iesaistīti arī uh, vadības personu iecelšanā. Uh, un neviens uh, direktors vai ģenerāldirektors netiek iecelts bez valdes uh, piekrišanas. Mums ir arī augsta līmeņa lietotāja grupa, un uh, mūsu darba programmu apstiprina ne tikai dalība valstis, bet arī mūsu galvenie klienti komisijas nodaļās. Un mums ir īpaša saskarsmes darba grupa ar Eiropas parlamentu. Par to runāšu vēlāk šeit varbūt nav īpaši labi redzams, bet mums ir septiņi institūti piecās dalībvalstīs. Ir uh, referents materiālu un mērījumu institūts, kas atrodas Gēlē, Beļģijā, uh, valsts ziemeļos. Mums ir arī uh, eh, kodola pētījumiem veltīts institūts Vācijā, Karlsruē. Ir enerģētikas institūts, kas atrodas Nīderlandē, Uh, apmēram uh, stundas braucienā uz ziemeļiem no Amsterdamas, un tad mums ir divi institūti Itālijā Isprā, kas ir uh, pilsoņu aizsardzība un vide un ilgtspējība, arī vide un veselības un patērētāja aizsardzība. Un vēl viens institūts ir Spānijā, Seviļā, un viņi pēta uh, Eh, tehnoloģiskos pētījumus, kas būtu iespējama nākotnē. Un eh, tas ir vairāk vai mazāk tāds eh, Eiropas komisijas pakalpojumu modelēšanas centrs enerģētikā, lauksaimniecībā, klimata pārmaiņu jomā un citās jomās. Ko mēs darām? Kāda tipa darba mēs veicam? Tātad lielākais darbs ir uz zinātni balstīts atbalsts politikas veidošanā. Mums tur ir dažādi instrumenti, par tiem runāšu beigās. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Vēl viens svarīgs uzdevums ir operacionālais atbalsts. Liela daļa no mūsu darba patiesībā ir saistīta ar ikdienas darbu. Mēs uh, skatām uh, drošības uh, kļūmes, uh, kaut kādas krīzes uh, pasaulē, uh, Eh, vienalga kāda attīstība, kas varētu apdraudēt pilsoņus, tam mēs sekojam. Bet vissvarīgāk ir šī krīzes atbildes funkcija. Eh, mēs esam ļoti noderīgi, kā saka mūsu klienti, palīdzot eh, viņiem veidot krīzes pārvaldības pasākums. Un trešā svarīgākā aktivitāte ir zinātniskais un mēs esam kā atsaucas sistēma zinātniskā un tehniskā jomā. Mēs esam iesaistīti lielākajā daļā politikas cikla daļu. Uh, kur mēs esam vāji? Mēs esam diezgan vāji politikas anticipācijas jomā. Mēs centīsimies šo jomu stiprināt. Tātad, kāda ir jaunākā attīstība zinātnes jomā, kas var būt ne tikai uh, kā iespēja, bet risks arī pilsoņiem, un kur politikas veidotājiem vajadzētu laicīgi reaģēt, lai pārvaldītu riskus. Un vēl viena joma, kur mums būtu jādara vairāk, ir uh, ietekmes novērtēšana pēc uh, politikas ieviešanas. Tātad izvērtēt politiku darbībā, vai ir sasniegti tie mērķi, kas bija nosprausti. Šeit uh, pēc mūsu pieredzes nekas daudz nav pagaidām darīts šajā te uh, novērtējumā. Nākamajā slaidā jūs redzat, kā ir sadalīts mūsu budžets. Uh, Lielākā daļa ir labklājības jomai, kodolenerģija um, ir nākamais. Tātad solidaritāte ir nākamais, tur ir vide, veselība, klimata pārmaiņas. Nākamais ir kodolpīlārs, tur mēs īpaši pievēršamies drošumam. Uh, Un nākamais ir sodrošības pīlārs, tur mēs runājam par dabas katastrofām un uh, reakciju uz tām. Nākamajā slēdā jūs redzat konkrēts piemērs, ko mēs darām. Mēs atbalstām transporta ģenerāldirektorātu stratēģiskajā enerģijas plānošanā. Mēs uh, gatavojam tehnoloģiskās kartes, kapacitāšu kartes, mēs skatām kodoldrošumu uh, un. Uh, oglekļa glabāšana un um, fotovoltaika moduļu certifikācija un tam līdzīgas lietas. Šajā slaidā jūs redzat detalizētu informāciju, to es nelasītu. Uh, Bet šeit ir minēta biodegvielas pētījumi. Varbūt jūs nezināt, ka mēs veicam arī certifikāciju 60% no visiem fotovoltaiku modeļiem, kas ir pieejami visā pasaulē. Kāpēc mēs to darām? Daudzi saka, ka efektivitātes un uh, uh snieguma dati ir lieliski, bet tad, kad tas tiek pārbaudīts laboratorijā, uh, atklājas kļūdas šajos datos. Tātad mēs eh, darbojamies kā tāda certifikācijas laboratorija, lai pārbaudītu, vai šīs te norādes tiešām ir patiesas. Šeit ir vēl viens piemērs klimata pārmaiņas. Jūs zināt, ka mēs veicam modelēšanu. Eh, pirmais priekšlikums bija pirms diviem gadiem. Mēs izla, izanalizējām eh, to, kā attīstītos CO2 emisijas, ja mēs turpinātu dzīvot kā līdz šim. Uh, Un uh, tad mēs teicām, kas ir jāizdara, lai ierobežot CO2 emisijas, kuras ir tās jomas, kur var panākt uh, vislabākos rezultātus CO2 emisiju ierobežošanā. Šis ir vēl viens piemērs, uh, un uh, mēs cenšamies datus uh, izvērtēt integrētā veidā, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām. Mums ir dažādi moduļi globālā enerģētikas. Uh, scenārija jomā, un mums ir arī datubāzes un modeļi, lai vērtētu uh, siltumnīca efekta gāžu emisijas. Tātad šeit mēs strādājam ar modeļiem, mums ir arī dati par gaisa piesārņojumi un uh, ķīmiskās rūpniecības ietekmi uz gaisu. Un mēs izmantojam arī augsnes un lietus gāžu datus, lai censtos izvērtēt, kāda varētu būt uh, klimata pārmaiņa ietekme uz veselību, uz lauksēmniecību un kāds varētu būt, um, kāda varētu būt ekonomiskā ietekme. Mēs atbalstām vīdes ģenerāla direktorātu un citus ģenerāla direktorātus, lai um, veidotu scenāriju modeļus. Uh, Nākamais slaids. Es runāju par krīzes reakciju. Un šeit jūs redzat dažus piemērus no pēdējiem pāris gadiem, kur mēs esam snieguši atbalstu, piemēram, Abrūco uh, zemestrīces gadījumā mēs veicām seku izvērtējumu. Un bieži vien, ja ir bojājumi, piemēram, uh, meža ugunsgrēka vai zemestrīces rezultātā, es nezinu, tur kāds uh, kaut ko prasa vai kā. Nē, nē. Tātad, ja ir kaut kāda uh, avārija vai krīze, mēs uh, atbalstām mūsu klientus, uh, veicot neatkarīgu uh, bojājumu izvērtējumu, jo valstis var vērsties uh, solidaritātes fondā, lai saņemtu atbalstu. Un tātad mēs pārbaudām, lai šie dati būtu precīzi. Uh, Bieži vien eh, daudzos gadījumos tā tas tiek darīts un izmantots. Nākamajā slaidā tas nav vajadzīgs, pāriesim pie nākamā. Šeit ir daži piemēri, kā mēs dodam ieguldījumu Eiropas pētniecības eh, jomā. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar pētniecības ģenerāla direktorātu, mēs skatām, kāda ir eh, notikuma attīstība, individuālās dalībvalstīs un reģionos, un kopā mēs gatavojam alelītiskos valstu uh, ziņojumus, un mēs kopīgi ar mūsu kolēģiem izvērtējam datus, lai palīdzētu novērot uh, Eiropas pētniecības jomas. Uh, un, uh, un vēl vienu piemēru jūs redzat nākamajā slaidā. Tas ir dokuments, kas tiek uh, publicēts katru gadu. Mēs tātad apkopējam datus par e, investīcijām pētniecībā un zinātnē, gan uzņēmumu, gan privātos investīciju datus. Jūs redzat šeit tad e, e, tās nozares Eiropas Savienībā un uh, Amerikā, un mēs salīdzinām šīs, te, šos te investīciju datus, lai mēs varētu Uh, sniegt padomus, analizēt situāciju, lai salīdzinātu to, kas notiek Eiropā, ar to, kas notiek citur pasaulē. Un uh, tikko ir publicēta šī pēdējā tabula, un labā ziņa ir tāda, ka Eiropas kompānijas ir saglabājuši ļoti augstu investīciju līmeni. Vidē tas ir 8,5, uh, tātad 8 vai 9 procenti ir vidējais investīciju līmenis Eiropas Savienībā, un šeit mums ir ļoti augsts rādītājs salīdzinājumā ar ASV, bet joprojām ir uh, atšķirības augsto tehnoloģiju nozarē. Vēl viens piemērs ir redzams nākamajā slaidā, kur ir runa par ģenētiski modificētiem organismiem. Mēs esam kopienas atsaucas laboratorija šajā jomā, un mēs uh, koordinējam visu Eiropas Savienības uh, laboratoriju darbu, lai kontrolētu atbilstību um, šiem te produktiem, kas ir tirgū. Uh, Mēs nesen arī publicējām uh, pētījumu, kas bija ļoti populārs. Proti, ka var parādīties turpmākajos četros gados liela, uh, liels pārmaiņas, jo tagad mums ir 30 ģenētiski modificēta organismi tirgo Eiropas Savienībā, bet mēs paredzām, ka pēc četriem gadiem tie varētu būt jau 120, un mums ļoti rūpīgi ir jāsako līdzi, lai politika uh, E, tiktu veidot atbilstoši un lai e, būtu pareizās certifikācijas procedūras. Nākamajā slaidā jūs vienkārši redzat, ka mēs arī iesniedzam savu ieguldījumu Eiropas pētniecības jomā, dodot pieeju svarīgai infrastruktūrai. Kā jau teicu, mēs esam atsaucas laboratoriju MO, bet um, ir arī septiņas uh, atsaucas uh, laboratorijas ļoti būtiskās jomās. Mums ir uh, Uh, autotransporta līdzekļu emisiju laboratorija, kam ir dažādi infrastruktūra, kur mēs ne tikai veicām pētījumus, bet mēs pētniekiem no visas pasaules dodam pieeju šīm sistēmām, lai ar viņiem sadarbotos. Un mēs veicam arī apmācību doktorantiem un uh, arī no kandidātu valstīm. Tātad tās var izmantot mūsu pieredzi. Nākamā slaida arī varam izlaist, tas ir nedaudz par sarežģītu. Tātad tas ir ekscelences tīkls, kuru mēs eh, koordinējam kopā ar trim citām laboratorijām Eiropas Savienībā, lai veicinātu izcilību arī apmācībā. Nākamajā slaidā ir runa par David Kinga vadīto starptautisko eh, paneli. Bija izvērtējums, jūs zināt, ka šie rezultāti bija ļoti iedrošinoši un uh, Tie apstiprināja, ka mēs esam panākuši ļoti labu progresu. Un eh, tika teikts, ka bija ļoti laba un pat izcila kvalitāte mūsu sniegtajam politikas atbalstam, bet kā jau uh, eh, panelis te arī ieteica dažādas ieteikums, un tie ir bijuši ļoti noderīgi. Uh, kurus mēs arī ieviešam, un viens no šiem te uh, ieteikumiem bija, ka jāveic vairāk anticipatīvu, anticipatīvu pasākumu, jābūt aktīvākiem, un uh, to mēs uh, ievērojam. Nākamajā slaidā ir būtiskas lietas. Uh, mums ir būtiski tātad saglabāt zinātnisko izcelību, bet nevis tikai runājot par to, bet tiešām sasniedzot to. Mēs uh, sekojam līdzi izcilām publikācijām, un uh, mūsu zinātnieki dod savu atzinību šīm publikācijām, un mums ir uh, balvas piešķiršanas ceremonijas katru gadu, lai atzītu izcilas publikācijas dažādās jomās. Nākamajā slaidā uh, tātad šīs Davida Kinga panelis ieteica, ka mums vajadzētu stratēģiju turpmākajiem pieciem gadiem. Mēs esam procesā uh, vidū. Mēs esam izstrādājuši mūsu mērķus, definējuši tos, un mēs cenšamies tiešām, lai mūsu organizācija būtu zinātniski balstīti ieteikumi. Uh, Un um, mēs nākam no zinātnieku aprindām, un bieži vien mūsu ieteikumi varbūt nebija tik daudz ekonomiskā dimensijā, kā vajadzētu, un sociālā dimensijā, kas ir ļoti svarīga politikas veidošanā. Tātad šīs kompetences mēs pamazām pievienojam, un tas ir varbūt viens no galvenajiem secinājumiem. Proti, ka mums uh, ir vairāk uh, darbinieku, vairāk kompetenci vajadzīgs šajā jomā. Uh, Un šeit jūs redzat arī citus strateģiskos mērķus, kurus mēs eh, esam definējuši. Un tad, kad mums būs šie te strateģiskie mērķi, mērķi, tad mēs konsultēsimies ar visiem mūsu klientiem Eiropas komisijā. Mums tikko bija pirmā tikšanās ar valdi, To mēs gribētu apspriest arī ar darba grupu, kas mums ir ar Eiropas parlamentu, lai no visām galvenajām iesaistītajām pusēm mēs eh, saņemtu viedokli par to, kā mums vajadzētu darboties turpmākajos piecos gados. Es domāju, ka arī šo var izlaist. Tas arī ir pāragri par to runāt. Eh, pievērsīšos tam, ko mēs darām kopā ar jums Septītās pamatprogrammas sākumā šī ideja par darba grupu starp Eiropas parlamentu un kopīgo pētniecības centru tika eh, izteikta, tāpēc, ka jums eh, likās, ka Eiropas parlaments pats arī varētu uh, izmantot šo te zinātnisko kompetenci, kas ir pieejama kopīgajā pētniecības centrā. Un tiešām mēs esam veikuši pētījumu par pēc eh, Eiropas parlamenta pieprasījuma. Un tātad nākamajā slēdā jūs varat redzēt, ko mēs darām kopā ar Eiropas parlamentu. Mēs jūs informējam par pēdējo notikumu attīstību un mēs informējam jūs par to, ko mēs šobrīd darām, lai sniegtu atbalstu dažādiem ģenerāla direktorātiem komisijā, vīdes, lauksainiecības un citās jomās. Un eh, šeit mēs esam iesaistīti politikas formulēšanā, uh, Un tas ir tāds fórums, šī darba grupa, kur mūsu zinātnieki un parlamentārieši var tikties, un mēs kopīgi varam izvērtēt, vai ir vajadzīga papildus informācija, kas jums var būt ļoti interesanta. Un ir dažādi veidi, kā mēs jums varam sniegt atbalstu. Nākamajā uh, slaidā jūs redzat tos pētījumus, ko mēs esam veikuši jums. Uh, piemēram, ģēmo ietekme uz veselību, tas tika publicēts pagājuši gadu, tas tika veikts pēc jūsu pieprasījuma, bija arī pētījums par ilgspējīgu lauksaimniecību un augsnes saglabāšanu, vēl arī par telpu ķīmisko vielu ietekmi uz veselību, un arī bija pētījums par biotehnoloģijām. Nākamajā slaidā rāda, tad ir redzams, kā šī sadarbības grupa strādāja. Iepriekšējais priekšsēdētājs bija Reino Pasilīna, un te jūs redzat, ka mums bija tikšanās, un mēs runājam par to, ko mēs darām attīstībā uz attīstības valstīm, ģēmo ietekme uz dzīvnieku barību, arī uh, piesārņojumu uh, pētījums. Uh, klimata pārmaiņas arī tika apspriests kādā no sēdēm. Tie tikai daži piemēri. Tātad var nonākt pie risinājuma, pie noslēguma un izdarīt secinājumus. Eiropas parlaments ir būtiska uh, sastāvdaļa uh, kopīgajā pētniecības centrā. Mēs uh, labprāt uh, vēl ciešāk sadarbītos ar jums, jo īpaši ar ITRE komiteju. Varbūt, ka daudz no jums mūs īpaši labi nepazīst, tāpēc mēs izmantojām uh, pēc iespē, šo te iespēju ierasties pie jums, lai arī jaunie deputāti var izmantot iespēju un kontaktēties ar mums. Nākamajā slaidā jūs redzat, ka 28. oktobrī būs uh, pirmā kopīgā pētniecības centra lekcija šeit Briselē. Līdz šim ir pieteikušies 250 cilvēki. Mēs jūs arī visi uz to aicinām. Un uh, šeit uzstāsies Amerikas uh, zinātnes veicināšanas centra priekšsēdētājs un uh, arī zinātnes žurnāla pārstāvs. Un šeit būs runa šajā lekcijā par sadarbību zinātnes jomā. Un nākamgad būs izstāde šeit parlamentā no 3. līdz 6. maijam. Uh, kur mēs varē, vēlētos parādīt, ko mēs darām un uh, labāk sadarboties ar parlamenta deputātiem. Tagad uh, savu uzstāšanos beigšu, lai dot jums iespēju uzdot jautājumus. Paldies! Herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies ģenerāldirektoram par šo ļoti izsmeļošo informāciju. Ļoti, ļoti daudz tās bija. Kolēģi ir pieteikušies jautājumiem, daudzi vēlas uzdot jautājumus vai izteikt savu viedokli. Parādīšos, kas ir pirmais. Gutieres Kortines, lūdzu, jums vārds. Muchas gracias, señor presidente, y gracias por la exposición. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies arī par stāstījumu. Nu, par vienu lietu uh, esmu tomēr nedaudz uh, nobežījusies. Šī lielie centri, tie ir daudz kulturāli nu, un strādā dažādos virzienos. Viņiem taču vienlaikus ir jāraugās, kāda ir uh, pētniecības darbība, bet um, divas piezīmes. Uh, No vienas puses Eiropā tiek veidots dažādas diagnozes, indikatori un uh, daudz kas cits, bet netiek piedāvāti risinājumi. Atšķirībā no pētniecības, kas tiek uh, veikta ASV un citos centros, uh, nevaram iztulkot zvanu telefons kaut kur. Tā tad runātāji turpina uh, risinājumi risinājumi nevienmēr atbilst tam, kas ir nepieciešams. Mēs redzam, ir dažādas kartes, arī zemes nogruvuma iespēja, bet apstākļi ir dažādi. Sicīlija nav tajā pašā situācijā kā citu valstu reģionu, un praktiski tas ir saistīts ar visiem pētniecības uh, tematiem. Tātad mums jārunā par risinājumiem, ne tikai tik daudz kā par diagnozēm. Es jau saprotu, ka jūs vienkārši apkopojat rezultātus, kas ir izpētīts, nevis paši veikt pētniecības darbu. Un dažos aspektos, piemēram, lauksaimniecības un ilgspējības jomā jāatskatās arī ir uz paveikto. Viens no rakstniekiem kādā komiksā teica, ka tas ir tā kā mazs bērns, kuram aus, acis ir pakausī. Mēs nevaram atļauties skatīties uz aizmuguri. Mēs redzam, ka klimata pārmaiņas ietekmē mūsu pasauli, arī zem, uh, zemes auglīgumu. Mēs esam spiesti uh, intensīvāku lauksaimniecību veicināt, jo daudzi ir jā Eiropa baro, mēs nevaram domāt par lēnu lauksaimniecību. Mums jādomā, kā mēs lauksaimniecību savieniem nojam ar klimata pārmaiņām, ar darba ražīgumu, daudziem citiem aspektiem. Tā tad Eiropas politikas nesavienojamība, nesavietojamība vienā centrā būtu vienkārši jāredz, kas Eiropā kādu pētījumu tiek veikti. Mēs taču paši burtiski zāģējam to zāru, uz kur sēžam. Viens piemērs. Augustā izdevumā Natūra rakstīja par rīču direktīvu. Eiropā tiek um, veiktas 50 reizes vairāk analīzes nekā, piemēram, par dzīvniekiem nekā citur. Un šeit taču mēs runājam par to, ka var samazināt šo apjomu. Un kolēģi, kas sarakstīja šo rakstu, piemēram, tas ir pilnīgi uh, pārsteidzoši. Tagad pievērsīšos Norvēģijai. Par vēsturiskās, vēsturiskā mantojuma izpan, izpostīšanu, piemēram, par svīna izmantošanu. Svins atstāja neatgriezniskas sekas vai energo efektivitāte, ēku siltināšana. Šeit absolūti netiek runāts par vēsturiskiem namiem. Eiropas Savienība, piemēram, maksā par koku izciršanu, piemēram, arī par olīvu koku izciršanu. Bet uh, augsni glābtu tikai tas, ja šie uh, koki tiktu saglabāti. Olīvu koki dažkārt ir tūkstoši gadus veci. Un uh, tiek maksāts arī par to, ka priedes un pīnijas tiek izcirts. Nu, mums taču ir jāuzmanās. Šeit taču ir jā. jā uh, uh, izvērtē šīs likumdošanas ietekmi, jo mēs izpostam to, ko vēlamies radīt. Paldies, priekšsēdētājs. Kur ir Dekampus? Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar o professor. Eh, paldies. Saka nākamais runātājs. Eh, paldies par jūsu lielisko prezentāciju par eh, kopīgo pētniecības centru un e, tā stratēģiju. Es personīgi uzskatu, ka centra izveide un e, pēdējo gadu darbība ir pierādījusi tā izveidas efektivitāti. Es uzskatu, ka jūs sniegtā informācija ir ārkārtīgi interesanta, īpaši runājot par kopīgā pētniecības centra izveidas fundamentu. Ir, e, jūsu ziņojums ir viegli saprotams, un tas ir formātā, kas ir pieņemams visiem. Uh, un tas mums pierāda, kā centrs ir eh, attīstījies pēdējo 30 gadu laikā un ko tas ir darījis, bet eh, sekojot līdzi jūsu teiktajiem ir saprotams, kāpēc. Mazliet par jūsu pieminēto stratēģiju. Iepazīstoties ar dokumentiem, man par, personīgi liekas, ka centrs ļoti īsā laikā ir spējis atbildēt uz veselu virkni izaicinājumu, ja centram šos uzdevumus izvirzīja Eiropas Savienības institūcijas. Tas attiecās gan uz dažādām pandēmijām, gan ģenētiski modificētajiem organismiem, gan kodola enerģijas jautājumiem un citiem. Tas nozīmē, ka zinātnes jautājumi ir bijuši primāri un Tieši ši, šajās manis pieminētajās jomās ir investēts visvairāk. Es uzskatu, ka ir cēlsirdīgi nodarboties ar šiem jautājumiem, taču jautājums ir sekojošs, vai šīs prioritātes tādas būs vienmēr. Jums ir apkopota ievērojama pieredze, bet eh, ko jūs darītu, ja jums ļautu visu sākt no gala, un ja jūs varētu finansējumu izmantot kā vēlaties, kā jūs veidot organizāciju un ko jūs darītu? Vai jūs vienmēr atbildētu tik ātri un adekvāti uz Eiropas institūciju izvirzītajiem uzdevumiem? Un, ja iespējams, ko jūs darītu savādāk turpmākajos desmit gados, ņemot vērā tieši finansējumu, iespējas un citus jautājumus? Un eh, iespējams, ka mēs varam sagaidīt lielāku finansējumu nekā pēdējo desmit gadu laikā. Ko jūs ar to iesāksiet? Paldies, eh, Gireka kungs! Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, panie profesor... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Profesor kungs. Tā tad, ja komisija klimata pārmaiņu pakets ietveros grib leģitimēt jūsu pasākums un ir balstījusies uz modeli, ko ir izstrādājuši klimata pārmaiņu eksperti. Kā tad ir ar CO2 saturu atmosfērā? Tas ir vienīgais indikators, kas tiek izmantots uz uh, šo balstās komisiju. Un tagad mans jautājums, vai kopīgā pētniecības iestāde var izstrādāt kādus citus indikātorus un uz kā tā balstās, piemēram, vasaras starojums un izmaiņas. Jo ir simtiem dažādu indikātoru, bet komisija balstās tikai uz vienu vienīgu. Un, protams, ka jūs noteikti zinat to, ka matemātisks modelis var, tiks, var tikt veidots dažādā veidā. Un arī prognozes var būt atšķirīgas. Tas ir atkarīgs no tā, kas tiek izmantots kā izaizdāta, un tas modelis, ko izmanto komisija, nav īsti ticams. Vai jums, lūdzu, ir kāds labāks modelis, un vai jūs par to mums varētu pastāstīt? Priekšstādāts ļoti interesants jautājums. Nākošais ir kolēģis Odīkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un savukārt eh, arī es gribētu izteikt eh, atzinību par jūsu priekšlasījumu, ko tātais ģenerāla direktora kungs. Es gribēju paust parlamentāriešu uh, bažas. Jo pilsoņi, ko mēs reprezentējam, un pētniecības institūcijas, piemēram, privātie, nacionālie, valsts pētniecības centri redz, ka attīstība ir ļoti atšķirīga. Un tas nav nekas jauns. Gatavojoties šodienas sēdē, es paskatītos, ko 2000. gadā teica komisārs. Viņš burtiski teica, ka ir jāizsludina trauksme un ka ir jāapvieno Eiropas pētniecības spēki. Un tagad par padomu. Vai jūs varētu uzņemties tādu tā kā padomas lomu diskusijā ar komisiju, ka jūs dotu jūsu skatījumu, kā varētu doties virzienā uz patiesu Eiropas pētniecības politiku? Jo ir daudz un dažādas institūcijas. Ir trīs loģiskas pieejas principi visā šajā ārkārtīgi sarežģītajā pētniecības laukā. Pirmkārt, starpvaldību. Uh, pieeja, ir instrumenti, ko uh, prasa uh, valdības uh, no dalību valstīm. Otrā pieeja ir starp institūciju pieeja, ir institūcijas, universitātes, uh, pētniecības iestādes. Un treškārt tas, ko mēs daram kopienas līmenī. Tātad kādā veidā visu to apvienot, lai uh, ra rastos tāda koherences telpa lai varētu veicināt Eiropas pētniecības uh, projekts. Otrs jautājums par finansējumu. 80% no pētniecības uh, tiek finansēts no dalībvalstu puses. Un tas notiek arī dalībvalstīs. Kādā veidā mēs varētu novērtēt, ne uh, paaugstinot uh, nodokļus, lai uh, finansējums zinātnē būtu tāds veiksmīgāks, kā piemēram lauksaimniecības jomā. Jūs skatījumā, vai tas ir iespējams, vēlams, izdarāms? Un pēdējais jautājums. Jūsu uh, kontakti ar uh, Eiropas Investīciju banku. Vai jums ir veiksmīgi kontakti? Vai jūs spējat ar aizdevumiem finansēt pētniecības programmas? Tātad kopumā es gribu brau, baust, paust tādas uh, bažas deputātu vārdā. Zinām, ka komisārs dara, ko var, bet jūs, kā zinātniska Eiropas institūta ģenerāldirektors, kāds ir jūsu viedoklis, lai mēs runātu uh, un darbotos? Ģenerālis Gols teica, uh, pētnieku ir daudz, bet vajag tādus, kas, ko spēja arī atrast. Un vai mēs varam patiesi tādu Eiropas pētniecības veiksmīgu attīstību garantēt? Priekšsēdētājs, paldies. Nākošais runātāja ir Rīra Madurēra, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies arī Šenkel kungam. Paldies par priekšlasījumu. Tas bija ļoti informējoši mums. Un uh, Kā jau uh, šeit tika uzsvērts, daži no mums ir jauni, es, piemēram, jūs redzu pirmo reizi, bet šis darbs, šis uh, kopīgā pētniecības centra darbs ir ļoti nozīmīgs, un tas ir arī kas, kas nav tā īpaši labi pazīstams arī deputātiem parlamentā, tas ir nevienmēr zināms. Jūs parādījāt šo scenāriju, kā darbs tiek veikts, esmu iespaidot, tas man pat ieslēgs aiz, aizraujoši un interesanti. Bet būtu arī, teiksim, labi, ja jūs parādītu šīs medaļas otru pusi. Par to gribu uzdot jautājumu. Kādas tad ir problēmas, ar kurām jūs eh, saskaraties šajā kopējā pētniecības centrā? Piemēram, ikdienas problēmas. Uh, ar ko jūs saskatāties, eh, kādas problēmas ir kas ir nozīmīgs, kādi ir tie nozīmīgākie mērķi un atbalsta darbs. Jūs konsultējat komisiju lēmumu pieņemšanā, varbūt neatkarība, varbūt finansējums ir šie punkti, un tas ir tas, kas mani interesē, un varbūt, ka jūs varētu prezentēt tomēr nedaudz atšķirīgu viedokli un konkrēts jautājums. Vai ir kādi noteikti plāni, Vai jūs jau sadarbojaties ar jauno eh, Eiropas Inovāciju un Tehnoloģijas institūtu? Un otrkārt, pievienošos Odīkunga teiktajam. Jūs runājāt par eh, jūsu darbu, par tā saukto zinātnes politiku. Tika runāts arī par saistību ar rūpniecību un kontaktiem starp rūpniecību un pētniekiem, un būtu interesanti vai arī jūs dodat kādu uh, ieguldījumu veidojot Eiropas pētniecības telpu, piemēram, analīzes, vai jūs izvērtējat, kāda varētu būt labākā organizācijas forma šādam pētniecības iekšējam tirgum, piemēram, mobilitāte, infrastruktūra Eiropā, kā arī koordinācija, kā arī savienojums ar zinātnes politiku dalību valstīs un tā tālāk. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies, kolēģi! Nākošais uh, Butikofer kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Ģenerāldirektora kungs, vienā no jūsu slaidnēm jūs norādījāt uz to, ka KPC vēlas kļūt par būtiskāko, svarīgāko institūciju, lai Eiropas uh, lēmumu pieņēmējiem piedāvātu uz zinātni balstītu pamatinformāciju. Uzdošu jautājumu. Varbūt, ka, nu, kā lai saka, tas nav tā viegli uzklausāms, bet domāju, ka padomē tas būs sarežģīti, jo padome var balstīties uz nacionālajiem resursiem, bet kā tad būtu ar uh, parlamentu kā uh, lēmu pieņēmēju Eiropas līmenī? Tas, ko es sapratu par līdzinējo sadarbību starp parlamentu un KPC, jūs vēl nenostāda šādā situācijā, ka jūs būtu tas būtiskākais eh, šādas informācijas piegādātājs. Tātad, kā jūsu uh, skatījumā varētu paplašināt šo mm, darbību un sadarbību, lai tas, ko jūs esat formulējuši kā mērķi, nebūtu tikai mērķis, bet būtu saistīts ar realitāti. Paldies! Paldies, nākošais Čārs Čičesters. Uh, Paldies, priekšsādātāja kungs. Ir uh, liels prieks redzēt mūsu komitejā atkārtoti Šenkela kungu un dzirdēt par KPC aktivitātēm, kuras man vienmēr ir liels prieks uzklausīt, uzklausīt un man šajā parlamentā sēžot vairākus mandātus jau ir bijis tas gosto dzirdēt vairāk kārt. Ar interesi uzklausīju kolēģi izteiktos komentārus, un ar vēl lielāku interesi es vēlētos dzirdēt jūsu atbildes uz tiem. Īpaši uz Gareka kunga teikto par alternatīvu zinātnisko pētniecību un pētījumiem klimatizmaiņu jomā. Man ļoti patika arī Audī kunga ideja par kopējo lauksaimniecības politiku un tās ietekmu uz zinātnu un pētniecību, un es gribētu dzirdēt arī jūsu domas par to, un arī jūsu uzaicinājumu un atbildes uz Kempela kunga teikto par to, ko darīt ar papildus piešķirtajiem līdzekļiem. Pēdējā laikā, pēdējos gados KPC finansējums nav bijis pietiekams, bet tagad tiešām izskatās, ka tas pieaugs. Tātad, ko jūs darīsiet? Bet ko es vēlētos jums pajautāt? Es konkrēti vēlētos pamudināt kolēģis izmantot tiem doto iespēju un eh, apmeklēt vienu vai vairākus KPC institūtus. Es eh, jau vairākas reizes esmu bijis eh, Seviļas un Karlsruhes zinātniskās pētniecības centros un vēlētos ieteikt visiem kolēģiem to darīt, jo nekas neaizvieto to, ko jūs redzat paši savām acīm un piedzīvot tur notekušās zinātniskās aktivitātes. Un man ļoti patika jūs doma par to, ka parlamentā nākamā gada maijā jūs organizējiet nelielu izstādi. Un eh, Es domāju, ka tad daudz parlamenta deputāti redzēs, ar ko jūs nodarbojaties, un arī jūs uh, uzaicinājāt parlamentāriešus piedalīties uh, Tirkijas nedēļas laikā notiekošajā lekcijā. Es ceru, ka daudz to darīs, bet nu redzēsim. Tātad galvenais, ko vēlējos pateikt, es vēlētos pamudināt visus kolēģus piedalīties jūsu piedāvātajās aktivitātēs. Paldies! Herzlichen Dank für den Hinweis. Un... Paldies par norādi. Čičestera kungam. Varbūt, ka mēs patiesi varētu vēlreiz par to runāt ar koordinātāriem. Vai mēs nevaram tādu priekšlikumu visai komitejai izteikt? Un mēs varētu kādu, nu, vietu uh, rast un tad uh, doties vizītē. Nākošais runātājs uh, Vogena kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šai ir pirmā reize, kad es kaut ko dzirdu par KPC, un man likās ārkārtīgi interesanti tas, ar ko jūs nodarbojaties. Es uzskatu, ka visiem kolēģiem vajadzētu atbalstīt jūsu darīto un īpaši runāt par seku izvērtēšanu, jo tas ietekmē mūsu politiku un mūsu pieņemtos lēmumus. Uh, Pareizi jūs sakiet, ka visam ir jātiek balstītam uz zinātniskiem pētījumiem. Varbūt jūs varētu mazliet pateikt, cik daudz jūs pētniecības centros strādā cilvēku. Protams, ka būtiskākais ir klimata izmaiņu novērš, novēršana, un jūs tam nedaudz pieskārāties savā prezentācijā. Šobrīd liekas, ka ir vesela virkne zinātnisko organizāciju visās Eiropas dalību valstīs, kuras pieturas pie viena modeļa, un viņi eh, piedāvā vienu komputerizētu modeli uz, ar dažādiem scenārijiem. Vai jūs cieši sadarbojaties ar šīm, inform, ar šīm pētniecības iestādēm, un vai šīm iestādēm ir iespējams dalīties ar informāciju savā starpā, lai izvairītos no uh, zinātniskās darbības dubultošanās. Viele, viele fragen, ģenerāldirektor. Paldies ļoti daudz jautājumu. Tagad uh, dod jums vārdu, eh, ģenerāldirektor Šenkala kungs. Jūs varat dot atbildes uz visiem jautājumiem un ceram, ka mm, pēc iespējas uz daudziem jautājumiem varat arī atbildēt. Un ja jautājumi paliks neatbildēti, tad mums būs jārod iespēja kādā citā vietā. Jā, saka Šenkela kungs, es atbildēšu uz jautājumiem te uzdošanas kārtībā. Gotjēras kundze uzdeva veselu virkni jautājumu, kuri taisnība taisnība ir ārkārtīgi svarīgi. Un tomēr es jau minēju, ka KPC ir jāizvirza prioritātes. Mums nekad nebūs iespējams aptvert visas jomas, un tāpēc es arī nevaru jūs iepazīstināt ar visām detaļām taču mēs varam uzmanību vērst tikai uz septiņām, iespējams astoņām zinātniskajām jomām. Tāpēc, lai izvairītos no pārpratumiem, mēs galvenokārt mēģinam rast risinājumus. E, tā saucamajās zinātnes pamat, e, pamata bāzē mēs mēģinam nodrošināt zinātniskos pētniecības šajās jomās. Tāpēc mēs nevaram, piemēram, nodarboties ar uh, ar jauninājumiem un jaunradas pētījumiem zinātnē. Mēs e, rīkojamies tādajādi, lai mūsu darbinieki varētu pierādīt, ka viņi mēģina savietot kopā zinātniskajās aprindās pieejamo informāciju un savietot šo informāciju kopā un izveidot adekvātas analīzes, kas būtu par pamatu politikai. Tas arī būtu atbilde uz jūsu jautājumu. Tātad mēs nevaram darboties pilnīgi visās zinātniskajās jomās. Viens par šo nopublicēto, nopublicēto rakstu rīč. Tas bija KPC centra mm, nodaļas vadītājs, kurš nāca klajā ar šiem datiem kas iz, izrādījās, ka šis zinātnieks devās uz Hopkinsa universitāti, un ir skaidrs, ka um, ties dzīvnieku sugas, kuras būs nepieciešams rīčs, ir dažādi dati pieejami, cik daudz eh, dzīvnieku būs nepieciešami šiem toksicitātes test, testiem, un eh, es nedomāju, ka būtu adekvāti uh, paņemt no šiem skaitļiem tikai pašus lielākos. Mums ir jāmēģina apkopot, kādi ir pieejamie dati un jāmēģina turēties uz pārliecinošiem zinātniskiem datiem. Un eh, es teiktu, ka nevienmēr pieminētā statistika balstās uz eh, zinātniskiem pārliecinošiem datiem, bieži vien tie tiek modificēti bet mēs vēlamies to balstīt tikai uz zinātniskiem datiem. Korero de Kampas kungam jūs eh, teicāt slavinošus vārdus par mūsu darbību. Jautājums par to, kāpēc mūsu klienti ir tik apmierināti. Tāpēc, ka mēs strādājam pie klientu pakalpojumu uzlabošanas un mēs ar regulāru uh, regulāri, ar, regulāri tiksimies ar mūsu klientiem un domājot par to, ko mēs darīsim pēc pieciem gadiem, kādi būs mūsu izskatītie jautājumi. Mēs jau nestrādājam pie šiem jautājumiem vieni. Mums ir ļoti labi zinātnisko pētniecības institūta sadarbības tīkli, un patiesībā lielākā daļa pētījumu notiek institūtiem un, pētīš, un pētniecības iestādēm sadarbojoties savā starpā. Vieniem diez vai to ir iespējams izdarīt. Viens no grūtākajiem jautājumiem bija, ko es darītu, ja man būtu iespējams veidot eh, šo centru no jauna. Ja man šobrīd būtu tāda teikšana, tad es nekad nebūtu centru izkaisījis geogrāfiski, jo, ja mēs vēlamies izveidot starp disciplīnu, starp nozaru, starp pētniecības zinātnisko pētnieku vienības, tad eh, nav iespējams sadarboties šādi izskaisītiem. Ko mēs darām? Mēs izmantojam jaunākās tehnoloģijas un videokonferences, lai strādātu kopā. Komentārs par eh, finansējumu palielināšanu. Jaunā stratēģija, un to ir ietekmējis arī um, man nekas vismaz nav zināms, tā tad es nedomāju, ka mums vajadzētu prasīt papildus naudu, jo es zinu, ka mums to neiedos. Mēs vēlamies veltīt savu uzmanību uz citām jautājumiem, un mēs esam pateikuši mūsu klientiem, ka mums būs uzmanība jāvērš uz konkrētām jomām un konkrētiem zinātniskiem pētnī, pētījumiem direks un klimata izmaiņas. Savā ziņā mēs esam mūsu klienta orientācijas upuri. Tātad mēs strādājam, lai apmierinātu mūsu klienta zinātniska tehniskā progresa ziņā klimata izmaiņu ziņā mums pie klimata izmaiņām klimata nozarē mums strādā apmēram 70-80 cilvēki. Un e, šie cilvēki strādā pie scenāriju izveides, pie zinātnisko datu apkopošanas un savilkšanas kopā. Tātad pētījumi klimata izmaiņu jomā ir vairāk saistīti ar DG Environment komisijā darbiniekiem, uh, un eh, mēs ar lielu interesi sekojam līdzi jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem. Un tomēr Ja mēs runājam, piemēram, par dažādu sīko daļiņu daudzumu atmosfērā, tad pirms mēs sākam jau kāda veida pētījums, mums ir jābūt pārliecinošiem zinātniskiem datiem. Protams, ka mēs eh, sekojam līdzi un sekojam cieši līdzi visi, visam, kas notiek zinātnes jomā. Viens no mūsu darbiniekiem ir nopublicējis, nopublicējis rakstu par šo modificēto daļiņu inženieriju bet eh, tas nav mūsu galvenais darbības mērķis. Mēs tiešām neveicam nekāda veida zinātniskās pētniecības aktivitātes. Mēs galvenokārt vēršam uzmanību uz klimata izmaiņām un uz konkurētspēju. Tātad šeit mēs, sas, eh, mēs saslēdzamies kopā ar ekonomisko aspektu. Kā jūs ziniet, tas bija Lomholts, kurš eh, skatījās uz klimata izmaiņu ekonomisko ietekmi, un mēs vēlētos mazliet ciešāk paskatīties uz šiem jautājumiem no cita redzes viedokļa, ne tikai vides un sociālā, bet arī, ekono, bet arī, sociā, bet arī vides. Odīkungs, jūs jautājums ir grūts. Tātad mēs neizstrādājam pētniecības politiku. Mēs nodarbojamies ar daudzām lietām, bet mēs neizstrādājam pētniecības politiku. Mēs sniedzam zinātniski tehnisku atbalstu galvenokārt DG Research, kas ir zinātniskās pētniecības ģenerāldirektorāts, un mēs sadarbojamies ar ierēģiem šajā ģenerāldirektorātā. Ja jūs man jautājat personīgi, tad es domāju, ka mums vajadzētu padarīt zinātnu pētniecību daudz spēcīgāku Eiropā, un to var panākt vieglāk, ja tam tiek atvēlēts lielāks dalību valstu finansējums. Šobrīd dalību valstis atbalsta tikai zinātniskās pētniecības centrus paši savā valstī, un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja dalību valstis eh, finansējumu piešķiršanu veidotu un do, sniegtu uz konkurences pamatu, uz konkursa pamata, un tiktu izvēlēti tie projekti, kuri ir vislabākie, un tas tiešām nāktu par labu gan dalību valstu pētniecībām, gan gan arī visai Eiropas Savienībai, jo tādajādi, teiksim, kādas dalību valsts organizētā pētījumā varētu iekļaut zinātnieku komandu no citas dalību valsts. Es nezinu, kā to panākt, iespējams, ka uh, reālajā dzīvē to nemaz nav iespējams izdarīt. Madvēl kundze, paldies par jūsu slavinošajiem vārdiem. Tātad, kādas mums ir grūtības? Es uzskatu, ka lielākais eh, šķērslis ir adekvāta zinātnieku un adekvāta darbinieku piesaiste. Mēs visi esam pārliecināti, ka mums eh, adekvāta piesaist ir nepietiekama. Esam runājuši gan ar EPSO, gan ar ģenerāla direktorātu, jo ar patreizējiem noteikumiem lielisku zinātnieku piesaist mūsu centram tikpat kā nav iespējama. Mēs zinām, ka procedūras ir ļoti garas, un tomēr mēs esam uzsākuši dialogu, jo Dēvids Kings savā, savā ziņojumā um, ir pieminējis vairākus aspektus, un šobrīd mēs jau esam uzsākuši speciālistu konkursus, kuri tiks um, kuri tiks eh, pieņemti darbā kā zinātnieki un nevis kā zinātniskā darba menedžeri. Līdz ar to mums ir ļoti daudz eh, pagaidu līguma darbinieku, mums ir vesela virkne eh, doktora grāda izstrādātāju. Es ceru, ka mums būs labāks zinātniskais personāls, bet, kā jau es teicu, lielākās grūtības šobrīd ir adekvāta darbinieku piesaiste. Nākamais nākotne par jaunradi un tehnoloģijām. Esam pie, pieņēmuši lēmumu, ka mēs iesaistīsimies programmās, ja tajās ir kāda pievienotā vērtība. Tātad, ja mums ir pietiekami zinātniskie dati, tad mēs iesaistamies programmās un projektos, un tādējādi es jau būšu atbildējis uz šo jautājumu. Butikofer kungs, jums ir pilnīga taisnība. Es saprotu, ko jūs sakiet, bet patiesībā šeit ir zināmas neskaidrības. Mums ir jānodrošina uz pārliecinošu zinātnisko datu balstīta analīze, kas ir pamatā Eiropas politikas izstrādātājiem. Un, kā jau es teicu iepriekš, mēs strādājam sava veida zinātniskā tīklā. Mēs uzskatām, ka Eiropas komisija, Eiropas komisija ir tā, kur parasti nāk klajā ar iniciatīvu. Līdz ar to mūsu lielākais atbalstītājs un um, balsts ir komisija. Protams, ka mēs cieši sadarbojamies arī ar parlamentu. Es neuzskatu, ka komisijai ir monopola tiesības, un, protams, mūsu centram tas nāktu tikai par sliktu, ja būtu kāds viens, kas pasūta vai nosaka. Bet uh, monopols nevienam nenāk par labu, līdz ar to mēs mēģinam no tā iesaistīties. Un patreizajā momentā mēs sadarbojamies ne tikai ar komisiju un parlamentu, bet arī ar padomi. Piemēram, mēs sniedzam padomē pārliecinošu zinātniskos datus drošības jomā un galvenokārt drošības jomā. E, citur, citās jomās sadarbība mums nav, jo dalību valstīs ir ļoti spēcīgi zinātniskie padomdevēji, un mēs sadarbojamies arī ar dalību valstīm. Čičester kungs. Es mēģināšu atbildēt uz jūsu izteiktajiem komentāriem. Man liekas, ka es jau atbildēju uz otro jautājumu. Mēs nemēģinam piesaistīt papildus finansējumu, bet mēs vēlētos pierādīt, ka klienti un citas organizācijas, kuras izmanto mūsu datus, lai klienti mums ticētu. Līdz ar to mēs mēģināsim ieviest un esam jau ieviesuši zināmu nodevu kas ir jāmaksā par mūsu pakalpa, pakalpojumiem. Un tomēr tas ir vislabākais, kādā veidā klienti, kas izmantot mūsu pakalpojumus, var izrādīt mums savu lojalitāti. Vonkungs, es nepieminēju to, ka mums, mums mūsu institūcijās strādā 600 darbinieku un apmēram 400 strādā um, uz līgumu, uz līgumiem. Kā jau es teicu, mēs uh, sastrādājamies arī ar citiem tīkliem, jo, protams, ka uh, grūtības ir ar to, nevis ar kādu modeli mēs izmantojam, bet gan kādus datus mēs izvēlamies tajā ievadīt un tad jau ir grūtības izvēlēties scenāriju, un tad ir jāpārbauda, vai ievadītie dati ir adekvāti, jo viens un tas pats kompjūtera modelis jums sniegs pilnīgi dažādu gala rezultātu atkarībā no tā, kādus datus jūs tajā ievadiet. Līdz ar to mums ir jāskatās, kādas ir robežvērtības un kāds ir tas datu kopums, ko kāds klients vēlas mums sniegt. Tātad, kā jau teicu, uh, Mums ir jābūt pārliecinošiem zinātniskajiem datiem, ko ievadīt visos modeļos. Paldies! Ģenerāla direktora kungs sirsnīgs paldies arī visu kolēģu vārdā. Butikov kungs vēlas papildu jautājumu uzdot. Priekšsēdētāja kungs, vai mēs varētu slaidnes saņemt? Vismāja galvu, jā, tad tie būs pieejami. Paldies! Sirsnīgs paldies par to un arī par sarunu. Pilnīgi droši ir tas, ka mēs atgriezīsimies pie piedāvājuma par dialogu, gan par jūsu pasākumiem šeit, šajā ēkā, un arī tas, ko teica Čičester kungs un arī tie kolēģi, kas ir jaunas deputāti, un varbūt, ka kopā varēsim apmeklēt arī jūsu institūciju, un katrs atsevišķais arī var um, doties šādā braucienā un visi ir gaidīti. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, un es domāju, ka var teikt visu vārdā sirsnīgs paldies, un paldies, ka bijāt šodien šeit. meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Dargie kolēģi un kolēģis, mēs dažādās diskusijās esam runājuši par tēmu pētnieku mobilitāte. Un mūsu komiteja jau pirms ilgāka laika pieprasīja pētījumu. Jautājums ir par pārobežu pētnieku mobilitāti. Šis pētījums ir uh, paveikts, visiem izdalīts, un šeit skaists krāsains buklets ir pieejams, bet mēs to labprāt gribējām vēlreiz diskutēt komitejā. Mēs par to diskutējam un būtu veiksmīgi uzzināt, kādi ir šie rezultāti. Kimo Beljāma. Es ceru, ka esmu pareizi izrunājis jūsu vārdu. Sirsnīgi sveicu jūs, jūs iepazīstināsiet mūs ar šo pētījumu un būs iespēja. Ja uzdot jautājumus. Būšu jums pateicīgs, ja jūs to varat tā koncentrēti darīt, lai mēs varētu pievērsties vēl citiem darba kārtības punktiem. Lūdzu, jums vārds. Okay. Good afternoon. Labdien visiem. Mani sauc Kimo Viljama, un es pārstāvu konsorciju, kur uh, ir apvienojušies cilvēki, kas ir izstrādājuši šo pētījumu. Uh, Pārējie autori ir minēti šeit slaidā. Let me start first. Es sākšu ar to, ka izstāstīšu par šodienas pētījumu un prezentācijas saturu. Tātad, par ko es šodien runāšu? Es runāšu par to, kāda ir pētnieku mobilitātes loma. Šeit ir runa par jauniem cilvēkiem un arī par ieteikumiem runāšu, ko varētu darīt, lai veicinātu jaunu pētnieku mobilitāti. Vispirms pieskaršos tādiem pamatjautājumiem, ko mēs domājam ar pētnieku mobilitāti, un tad runāšu par to, kāpēc pētniecībā mobilitāte ir svarīga. Un tad pavisam īsi pieskaršos pētnieku mobilitātes situācijai Eiropā. Un tad eh, runāšu arī par galvenajiem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar pētnieku mobilitāti. Pieskaršos arī Eiropas Savienības pasākumiem un iniciatīvām, un tad eh, piedāvāšu vienu eh, piemēru, kas ir harta un kodeks. Un tad dažas ieteikumus paudīšu. Sākumā par pētnieku mobilitāti. Kas ar to ir domāts? Parasti mobilitāte ir uh, definēta atšķirīgi no migrācijas. Kaut kur tiek teikts, ka Te ir drīzāk runa par uh, brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā, nevis par migrāciju. Tātad mobilitāte iekļauj zināmu cirkulāciju, ka cilvēki dodas uz kaut kurieni un brauc atpakaļ, nevis vienkārši pārceļas uz citu valsti kā migranti. Ir arī uh, svarīgi nošķirt īstermiņu un ilgtermiņu mobilitāti. Īstermiņa mobilitāte nozīmē dažas dienas, dažas nedēļas, varbūt daži mēneši atšķirībā no tā, kas tas tiek definēts, un ilgtermiņa mobilitāte ir no viena gada līdz vairākiem gadiem. Grūtības un problēmas, kas ir saistītas ar šiem dažādiem mobilitātes veidiem, ir nedaudz atšķirīgas. Ir svarīgi arī nodarī, nodalīt iekšējo mobilitāti proti valstī eh, valsts piesaista pētniekus no ārzemēm un arī ārējo mobilitāti, kur ir runa par kādas valsts pētnieku došanos uz ārzemēm. Tas ir svarīgi arī Eiropas Savienības līmenī skatīt, cik daudz cilvēku uh, ierodas Eiropas Savienībā, cik daudz pētnieku un kādas ir ar to saistītās problēmas pētniekiem, kas ierodas no trešajām valstīm. Un jāskatās arī, uz kurien dodas Eiropas Savienības pētnieki, ja viņi dodas ārpus Eiropas Savienības darbā. Vēl viena lieta, kas kļūst aizvien svarīgāka, ir arī izšķirt eh, fizisko un virtuālo mobilitāti, jo fiziskā mobilitāte uh, bieži vien uh, prasa daudz laika un resursu. Protams, ir dažādas iespējas, ko piedāvā informācija, tehnoloģijas, lai īstenotu virtuālo mobilitāti. Bet tas bieži vien nevar aizstāt fizisko mobilitāti. Tas ir drīzāk kā tāds papildu variants. Un visbeidzot ir jānošķir starpsektoru un mobilitāte, piemēram, akadēmiskās vides un uh, nozaru sasaiste, vai arī uh, dažādu disciplīnu sasaisti akadēmiskajā vidē. Šobrīd mēs galvenokārt runājam par starpreģionu un pārnacionālo uh, mobilitāti, un tā ir fiziskā mobilitāte jaunu pētnieku vidū. Kāpēc e, mobilitāte ir svarīga? Diemžēl nav uh, pietiekami daudz ekonomisku pētījumu par to, kāds būtu ekonomiskais labums no uh, jaunu pētnieku mobilitātes, ko varētu izmantot kā statistikas datus, bet eh, ir identificēti eh, dažādos pētījumos vairāk pozitīvi faktori. Pirmkārt, ja skatāmies uz darba tirgu, tad eh, līdz ar mobilitāti mēs varam labāk līdzsvarot pieprasījumu un piedāvājumu pēc pētniekiem Eiropā. Uh, Tas ir svarīgi tādā izpratnē, ka dažādās valstīs un dažādos reģionos ir atšķirīgas vajadzības pēc konkrētiem ekspertiem, un varbūt, ka attiecīgajā valstī vai reģionā šāda eksperta nav pieejama. Līdz ar to, ja mums ir Eiropas līmeņa darba tirgus augst izglītotiem cilvēkiem, tad tas galu galā uh, uzlabos uh, pētnieku darba rezultātus un uh, veicinās specializāciju. Un arī atvērtāks darba tirgus pētniekiem dod mums iespēju veidot uh, ekscelences, jeb izcilības centrus dažādās Eiropas Savienības vietās un tādējādi veidot uh, specializāciju uh, un tādējādi var iegūt šo te kritisko masu. Un tas ir pozitīvs faktors pētnieku mobilitātē. Cilvēki tātad var pārvietoties un doties uz tām vietām, kur vislabāk var izmantot viņu talantus. No individuālā viedokļa te var minēt to, ka uh, speciālistiem tad ir uh, iespēja atrast atbilstošāku darbu viņu izglītībai un specializācijai, jo bieži vien uh, izglītoti pētnieki nevar atrast savā valstī labu darbu, piemēram, to, kas atbilst viņu izglītībai. Bet līdz ar mobilitāti šīs iespējas pieauga, līdz ar to cilvēki var labāk veidot savu uh, karjeru un uh, arī veicināt katra pētnieka darba ražīgumu. Uh, šeit jāmin arī zināšanu pārnese un uh, līdz ar mobilitāti zināšanas uh, plūst vieglāk un ātrāk uh, visā Eiropā starp dažādiem pētniekiem, un tas, protams, dod labākus rezultātus. Līdz ar to jaunākās zināšanas un pētījuma rezultātus var ātrāk ieviest praksē. Runājot par konkurētspēju, aizvien vairāk ir vajadzīgi izglītoti cilvēki, jo zināšana ekonomika pieprasa aizvien vairāk uh, pētnieku, kas var veidot šo te zināšanu ekonomiku un līdz ar uh, iedzīvotāju novecošanos uh, arī pētnieku ziņā ir aizvien vairāk jaunu pētnieku vajadzīgi. Un šeit arī nav situācija vienāda visās dalībvalstīs, un eh, tāpēc mobilitāte arī eh, pētnieki no trešajām valstīm var šito, šo situāciju risināt. Un eh, mobilitāte veicina arī konkurenci un talantu attīstību. Bet līdz šim Eiropa šajā konkurencē nav bijusi īpaši konkurētspējīga. Man nav nekādu skaitļu, bet šeit mums ir e, daži klasifikācijas rezultāti. Tas ir nesen veikts pētījums, kas ir veikts IPTS vajadzībām, kas ir daļa no kopīgā pētniecības centra. Kā mēs redzam, tad e, ir daudzas valstis, kur iekšējā mobilitāte joprojām ir zēma. Tas nozīmē, ka tās nespēja piesaistīt uh, pētniekus no citām valstīm, un varbūt, ka tās nav ieinteresētas to darīt. Tā ir diezgan liela grupa, varbūt dažas valstis šeit nav minētas šajos datos, bet, nu, tādi ir šie dati. Un ir savukārt valstis, kur ārējā mobilitāte ir ļoti augsta. Un sliktākajā gadījumā tas varētu nozīmēt, ka notiek smadzeņu noplūšana šajās valstīs, bet Parasti tas tomēr ir labi, jo mazākās valstīs ar eh, tādu mazu valodu varbūt ir grūti piesaistīt pētniekus no ārzemēm, un tāpēc ir eh, vieglāk aizsūtīt savus pētniekus uz ārzemēm un eh, tādējādi veicināt zināšanu plūsmu. Pozitīvā uh, lieta noteikti ir tā, ka pētnieku mobilitāte ļoti daudzās valstīs pieaug. Ir tikai dažas valstis, kur šī mobilitāte samazinās. Un tomēr, eh, kaut arī mobilitāte pieauga, pētījumi rāda, ka joprojām ir daudz šķēršļu. Un šeit gribētu parunāt par eh, galvenajiem šķēršļiem un eh, pārvarējumiem uzdevumiem. Uh, Piemēram, finansējums ir svarīgākā problēma. Tātad tas nav finansējums kā tāds varbūt, bet tas ir varbūt tas, ka algu jautājums nav salīdzināms šis te algas. Un mobilitāte bieži vien ir saistīta ar īstermiņa līgumiem, uh, ar, um, zina, ar pētniecības asistanta darba vietām, un varbūt, ka šīs iespējas nav salīdzināmas ar iespējām attiecīgajā valstī. Un um, viss šis te netiešais finansējums vai netiešās izmaksas, kas ir saistīts ar mobilitāti, tas viss arī uh, padara pievienot tādu riska faktoru mobilitātei. Vēl viens jautājums ir sociālās nodrošinājuma un pensija jautājums, kas sagādā problēmas. Tātad iespējas saglabāt uh, dalību sociālā nodrošinājuma sistēmā un pensijas sistēmā ir uh, problēma mobiliem pētniekiem. Tas, ir, uh, tas tiek uzskatīts par galveno šķērsli uh, mobilitātē. Šeit ir daudz kas darīts, lai to risinātu, bet joprojām šis šķērslis pastāv. Un tad eh, īpaši jauniem cilvēkiem šķērslis ir tas, ka trūkst iespēju eh, kāpt pa karjeras kāpnēm. Daudzās valstīs šis te pieredzes līmenis uh, un tāda augsta līmeņa pētnieku pozīcijas e, universitātēs nedod iespēju piedalīties jauniešiem šeit un strādāt. Viņi nevar pieteikties uz šīm pozīcijām. E, palodas jautājums. Saskaņā ar pētījumiem izskatās, ka tā nav pārāk liela e, problēma pētniecības kopienās, jo uh, Ehm, daudz, kas eh, tiek rakstīts, daudz pētījumu tiek veikti galvenajās valodās. Un zin, daudz, dažās valstīs eh, varbūt valodas jautājums ir eh, lielāka problēma nekā citās valstīs. Tātad šeit situācija ir atšķirīga. Tas, ka mobilitātes pieredze netiek atzīta, uh, karjeras attīstībā. Tā ir problēma galvenokārt jauniem pētniekiem, kas uh, piedalās mobilitātē, jo mobilitāte vienmēr ir uh, saistīta ar zināmu risku. Tā vietā, lai jūs paliktu savā valstī, strādātu kādā pētniecības grupā un strādātu ar profesoriem, uh, jūs varat doties uh, uz citu valstu, bet tad jūs zaudējat šīs saiknes un uh, ja šo pieredzi, ko jūs gūstat ārzemēs, netiek uzskatīta par uh, pozitīvu jūsu CV, tad tā var būt problēma. Informācijas trūkums. Eiropas līmenī daudz kas ir darīts, lai veidot dažādas informācijas pakalpojumus, bet joprojām ir dažādas problēmas, proti, ka darba iespējas citās valstīs uh, nav īsti pieejams, nav pieejama informācija, nav īsti redzams tāds pārskats un nav viegli iegūt uh, pārskatu un informāciju par darbu iespējām citās valstīs. Trūkst uh, tāda uh, at, tādas atvērtības starptautiskajā darba pieņemšanā. Ir joprojām daudzas uh, valstis, kurās starp tirgus šādā veidā nedarbojas, ka nav atvērtas procedūras un starptautiski tie uh, nav pieejami šie darba tirgi. Nav pieejama informācija par um, piedāvātajām darba vietām. Imigrācijas noteikumi. Šeit ir panākt zināms progress, bet joprojām ir daudzi uh, jauni pētnieki, kas to uzskata par problēmu, jo īpaši tie, kas uh, ir no valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Un tad arī tādas līgumiskas problēmas, piemēram, cilvēki saņem finansējumu vai naudu no savas valstis, lai dotos uz citu valsti un eh, darbotos pētniecībā. Uh, varbūt, ka viņi to nevar darīt, jo šis te finansējums, ko viņi saņem savā valstī, to viņi nedrīkst izmantot citās valstīs. Un ir arī tipiski, ka tiek piedāvāti īstermiņa kontrakti, īstermiņa līgumi, kas pievieno atkal šo riska elementu salīdzinājumā ar stabilākām darba vietām pašu valstī. Un visbeidzot, eh, valstīs, kur nav īpaši pievilcīgs pētniecības tirgus, uh, Uh, tur var redzēt, ka ir tādas kā bailes uh, pazaudēt savus pētniekus, uh, un tāpēc tiek liekti šķēršļi tiem, lai dotos uz ārzemēm. Var, tātad uh, mēs redzam bāžas, ka šie pētnieki varētu neatgriezties savās valstīs. Un tas ir aspekts, uh, kas atspoguļo atšķirības starp pētniecības infrastruktūru un iespējām un dažādās valstīs. Šie ir eh, tātad galvenie pasākumi un iniciatīvas. Pamatprogramma ir bijis galvenais instruments pētniecībā un Eiropas pētniecības harta un rīcības kodeks eh, pētnieku pieņemšanai darbā tika pieņemta 2005. gadā, lai šo te darbā pieņemšanu Eh, nodrošinātu taisnīgāku starp dažādām Eiropas Savienības valstīm. Boloņas process arī netieši ietekmē mobilitāti tādējādi, ka eh, tiek piedāvāti konkurētspējas standarti, līdz ar to ir vieglāk salīdzināt eh, pētniecības pieredzi, bet ir arī dažādas iniciatīvas, kas ir saistīts ar doktorantiem, kas zināmā mērā arī ir jaunie pētnieki ir arī direktīva par uh, zinātniskās vīzas pieņemšanu trešo valstu pētniekiem. Līdz ar to viņiem būtu vienkāršāk ierasties Eiropas Savienībā uh, pētniecības nolūkos. Ir uh, dažādi informatīvie dienesti atvērti Eiropas kopienu kopā ar dalību valstīm, piemēram, mobilitātes portāls vai Eramor, Eralink. Uh, kas sniedz informāciju par iespējām Eiropas Savienībā. Un 2008. gadā pavisam nesen uh, bija šis te komisijas paziņojums par partnerības veidošanu starp komisiju un dalību valstīm, lai nodrošinātu to, ka nepieciešamie pētnieki ir pieejami un tika piedāvāts kopīga rīcība četrās galvenajās jomās. Šī ir visjaunākā iniciatīva, kuras mērķis ir pātrināt šo te procesu, kas jau ir sācies. Of... Vēl viens piemērs šīm nesenajām iniciatīvām kas ir labs piemērs, kas labi parāda, kāda ir problēma saistībā ar Eiropas Savienības mobilitātes iniciatīvām, ir hartas un kodeksa pieņemšana. Ja mēs raugāmies uz to, cik dažādas organizācijas visādās da dažādās dalībvalstīs ir pieņēmušas hartu un ko kodeksu, tātad kā strādāt ar pētniekiem un kā pieņemt pētniekus darbā, tad izskatās, uh, ka nedaudzas organizācijas ir pieņēmušas šo hartu. Un tas ir tikai viens piemērs, kas parāda, ka uh, Eiropas pētniecības telpa, tās veiksmi ir atkarīgi no dalību valstu labās gribas. Kaut gan progress e, tiek panākts, tas tomēr ir ļoti lēns, kas noved mūs pie ieteikumiem. Izskatās, ka Eiropas Savienības līmeņa pasākumi vieni paši nav pietiekami, lai uh, pārvarētu šķēršļus, kas pastāv pētnieku mobilitātei. Ir ļoti daudz labu uh, eh, ES iniciatīvu, kas ir uzsāktas pēdējos desmit gados, bet problēma ir tāda, ka bez dalību valstīm, bez to dalības šajā te eh, procesā, šo jauno iniciatīvu ieviešanā progress būs ļoti lēns tas ir arī nevienmērīgs. Dažās valstīs šie te jaunie pasākumi, šīs iniciatīvas ir pieņemtas ātrāk nekā citās. Tātad dalībvalstīm būtu jāpiedalās aktīvi šajā uh, partnerībā. Tas ir svarīgs aspekts. Būtu tālāk jāliek uzsvars uz uh, sociālā nodrošinājuma un pensiju jautājumiem. Būtu jābūt iniciatīvām, likumdošanas iniciatīvām šajā jomā, lai uh, cilvēki varētu saglabāt un saņemt, uh, tātad pārnest uz citu dalību valsti savu dalību sociālā nodrošinājuma pensijas sistēmās. Tur ir vajadzīga administratīvā sadarbība starp dalību valstīm. Uh, pētniecības organizācijas un individuāli pētnieki bieži vien nezin par šīm uh, iespējām, tātad šeit ir runa par informāciju. Hartas un kodeksa pieņemšana, lai darba tirgu veidotu konkurētspējīgāk un caurskatām Eiropas Savienībā, lai to panāktu, vēl daudz kas ir jādara. Uh, un lai organizācijas un valstis to ne tikai paraksta, bet arī ievieš praksē. Papildus atbalsts, uh, lai risinātu finanšu jautājumus, kas uh, attiec uz pētniekiem, tātad, lai uh, finansējums, stipendijas varētu izmantot arī citā valstī, ir jāatbalsta arī uzņēmēji iestādes, lai uh, tās neciest no mobilitātes. Ir pat runāts par tādām pētnieku paketēm vai voucheriem mobilitātei, kas nozīmē, ka bez uh, šīs te algas un citu finansējumu varētu būt finansējums netiešajām izmaksām, piemēram, uh, bērnu aprūpe, uh, dzīvokļa īre un citas lietas, kas skar jaunus pētniekus un arī pētniekus, kuriem ir ģimene pasākumi, lai veicinātu pētnieku mobilitāti no trešajām valstīm. Veicināt dalību valstis eh, ieviest zinātnieku vīzu pakotni savā likumdošanā un arī eh, stipendijas eh, pētniekiem, kas atgriežas savās valstīs, piemēram, no ir dažādi, da, ļoti daudz pētnieku, uh, ASV, kur ir no Eiropas Savienības, tātad tas ir jautājums, kas būtu vēl tālāk jātīsta. Integrēt eh, pētniecības mobilitāti citos atbalsta pasākumos. Ar to es domāju to, ka ir dažādi pasākumi, kas jau tiek veikti, un mobilitāte eh, nav atsevišķs jautājums, tas vienmēr būtu jāsaist ar citām iniciatīvām be it with career development, uh, with studies. Vienalga, vai tā būtu karjeras attīstība, vai pētījumi, vai zinātniskās stipendijas. Ko mēs pamanījām, un ko daudzi jau agrāk ir pamanījuši pētot mobilitāti, uh, viņi pamanīja, ka trūkst tādas datu bāzes, lai izvērtētu mobilitātes ietekmi un nav pietiekam daudz datu Eiropas Savienības līmenī par mobilitāti un ir pat grūti uh, novērot, kā mobilitāte attīstās Eiropas Savienībā. Paldies! Sirsnīgs paldies par stāstījumu. Pirmie runātāji pieteikušies. Pirmais Zulakas. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Sirsnīgs paldies, priekšsēdā kungs. Es ļoti uzmanīgi noklausījos jūsu teikto. Šis priekšlasījums par pētnieku mobilitāti. Ļoti žēl, ka daži kolēģi nevar būt klāt šodien. Jo kopā, teiksim, AB2, proti kopīgā pētniecības centra ģenerāla direktora teiktais. Un tagad šis pētījums par pētnieku mobilitāti. Un tad arī vēl tas, ko mēs dzirdējām divu dienu laikā, proti par pirmo inovācijas galotni tikšanos kopā ar Lundu paziņojumu un uh, 2025. gada mērķiem, kā arī uh, ievērojot Lisabonas stratēģijas neveiksmīgo īstenošanu kā arī kombinējot to ar patieso situāciju un citiem aspektiem, kā arī attīstību tajās valstīs, kas nav Eiropā un kas veido, teiksim, visas um, prioritātes, viss tas kopumā ir ļoti aktuāli. Tātad šis pētījums, par kuru mēs uh, runājam, atbild uz tām bažām, kuras mums ir ļoti nozīmīgas. Tas paskaidro tos iemeslus, kādēļ mēs Eiropas pētniecībā nesaskaramies ar pietiekošu mobilitātes pakāpi. Es nezinu, vai tie pasākumi, kas eh, tiks piedāvāti, uh, pēc šī pētījuma izvērtēšanas un secinājumi varētu būt konkrētāki. Nu, pievērsīšos uh, vienam konkrētam punktam. Šeit, piemēram, ir rakstīts, ka būtu nepieciešams plašāks spiediens uz dalību valstīm, lai uh, panāktu pasākumu īstenošanu. Tad mēs pavisam konkrēti varētu runāt par to, nu, kuram tad būtu šie pasākumi uh, jāīsteno. Mūsu komiteja ir atbildīga par pētniecību. Un ja visu to ievēro, tad laikam vajadzētu kaut ko tādu darīt, kas īstenotu lielāku spiedienu uz kopienas institūcijām, lai pētniecības jautājums nebūtu nu, viss tāds savā ziņā ar ideoloģiju saistīts un vienkārši ar studijām un pētījumiem saistīts. Nē, Skaitļi ir ļoti viennozīmīgi. 60% no visiem zinātniskajiem rezultātiem tiek panākti ASV. 62% no zinātniskajām publikācijām ir angļu valodā, 80% no nozīmīgiem pētniecības darbiem tiek īstenot ASV laboratorijās. Runājot par ASV pētniecību, viņiem ir 30 25% visas pasaules zinātnieki. Tātad es domāju, ka 25% no starptautiskiem patentiem piekrīt ASV. Un tas nozīmē, ka ja mēs vēlamies ko mainīt, mums jārīkojas radikālāk. Ir skaidrs, ka mums kaut kas pietrūkst. Un proti, Nevis tādēļ, ka e, Eiropas Savienība nebūtu daudz ko darījusi. Nē, Eiropas Savienība ir daudz ko darījusi. Tā ir arī vienojusi spēkus, mēs zinām, kur sakņojas šī problēma, bet kas trūkst, varbūt, ka mūsu komitejai būtu jārīkojas aktīvāk. Mēs zinām, ka ļoti nozīmīgi ir tas, lai mēs investētu izcilībā. Mēs zinām, ka daudzuma ziņā nav tikai pietiekams eh, dot finansējumu. Un tas nav pietiekams arī, lai sasniegtu labu kvalitāti. Situācija ir tāda, ka labākie produkti eh, tos var sniegt tikai tie labākie. Līdz ar to ekscelence nav tikai kas morāls, bet arī tāds jautājums, kas ir ekonomiski pamatots. Un šī nepieciešamība to pamanīja jau Eiropā, mēs to apzināmies, bet tādi faktori kā trūkstoša mobilitāte bremzē attīstību. Ir vesels komplekss eh, jautājumos, kas ir jāīsteno, un tā ir Eiropas vīzija. Tā jau ilgi pastāv, mēs zinām, ka ir Lisabonas paziņojums, mēs zinām, ka ir vēlmes līdz 2010. gadam veidot uz zināšanām balstītu ekonomiku, to visu mēs zinām. Zinām, ka praktiski šeit ir tāda trīs virzienu - zinātnes attīstība, apmācība, pētniecība un inovācija. Jā, priekšstādātāji kungs, varbūt, ka tāda padziļināta diskusija šeit, šeit komitejā varētu uh, novest pie tā, ka mēs uh, rastu tādus skaidrus pasākums. Uh, man žēl, ka tagad nevarēja tā ļoti koncentrēt tikai par mobilitāti runāt. Manuprāt, šis pētījums ir ļoti nozīmīgs. Paldies! Paldies! Un es gribētu arī uh, teikt sekojošo. Es domāju, ka jums ir simtprocentīgi taisnība. Uh, Varbūt, ka mums komitejā vajadzētu padomāt par to, ka mums vajadzētu vairāk laika paredzēt šīm diskusijām. Pēdējo laik, gadu laikā mēs esam ļoti daudz laika investējuši klimata un arī energodiskusijās, un vajadzētu padomāt nākotnē, vai prioritāti nevarētu mainīties. Un tādēļ jautājums visiem kolēģiem un koordinātoriem. Kā rīkosimies? Es lūkšu sekretariātu, lai šīs domas arī tiek fiksētas, jo tas patiesi varētu būt mūsu izpratnē būtisks punkts. Vēl pāris uh, runātāju. Gutieres Cortines, kundze nākošai vārds. Es pavisam īsi runāšu. Sirsnīgs paldies, ka ieradāties. Esmu pārsteigta par to, ka daži jautājumi netiek pieminēti, ko ieviesam 7. pētniecības ietvaru programmā un pagātnē. Bija komisijas ieteikumi, vēl pirms 7. ietvaru programmas publicēt. Tiek, piemēram, netieši runāts par to, bet valsts to negrib tā īpaši uzklausīt. Varbūt tās ir valstu problēmas, varbūt arī komisijas a, problēma un visi ir iepriecināti par Mariju, kurī, Marijas Kurī problēmu. Varbūt, ka tas nav īsti a, pietiekoši. Šeit vajadzētu skaidri redzēt to, ka skaidri netiek atzīts, kāds nopelns ir pētniecībai, bet karjera pētniecībā un novērtējums nākotnes zinātniekiem un iespēja virzīties pa karjeras kāpnēm mums šeit nav tāda īsta koncepta ka tas ir patiesi tāds ļoti nozīmīgs punkts. Tā ir problēma. Otrkārt, mums nepieciešama pilnīgi skaidra kriterija. Piemēram, ir tādi, kas divas nedēļas eh, Edinburgā uh, ir ar partneri uzturējušās, pēc tam īsi uz universitāti dodas un tad uh, jau dokuments ir gatavs. Tas ir atšķirīgi no tiem, kas sešas nedēļas godprātīgi strādā un cenšas. Uh, Tur ir arī daudz tādas uh, krāpniecības. Treškārt, es domāju, ka jāskatās uz uh, sekojošo problēmu. Komisijai jāizpēta, kāda ir situācija atsevišķās valstīs, arī ASV un Izrēlā attiecībā uz doktoru disertāciju. Doktora disertācijas jāizstrādā un jāizstāv kādā citā uh, universitātē. Nu, tā nevar būt tādas, tādas radnieciskas attiestības burtiski. Es esmu pati profesora un ļoti labi pārzinu visu šo jomu. Vēl kāda lieta, kas ir jāievēro. Pasākumi valstīm. Proti nepareizi uh, nepareizas biogrāfijas. Daudz tiek viltots. Ir pētniecības grupas, kuras vispār neeksistē, kur ir pētījuma rezultāti vispār nav tādi, kas ir izgudroti. Jā, tas ir ļoti nozīmīgi. Un arī nopelnu atzīšana. Šeit ir tāds uh, jautājums jāuzsver. Uh, Pirms 15 gadiem universitātes neatzina citu universitāšu atzīmes, un mums bija jācīnās universitātēs, lai tie, kas ieradās no citām universitātēm, tiktu atzīti. Un tad, kad jā, viņi atgriezās savās universitātēs, tad tas bija atkal viss no sākuma. Tad mums ir nepieciešama kritērija, lai noteiktu, kas notiek ar cilvēku, kas dodas prom, atgriežas un uh, um, mācās maģistratūrā. Eiropā jānovērtē maģistratūras studiju kvalitāte. Un mēs taču neesam vairs klosterī, mēs taču vairs neesam uh, vientuļnieki, bet cilvēki tā dažkārt izturs. Mums šeit ir nepieciešama absolūta pārskatīšana, kam ir šāds kvalitatīvs maģistra darbs un kam ne. Tas ir nozīmīgi. Jāaizstāv izcilība. Uh, Mēs negribam vidusmēru, bet tas viss plašāk izplatās. Šis vidusmērs, tas ir tas ļaunākais, tas ir jāapkaro. Oh, Sirsnīgs paldies par šo ļoti uh, kaismīgo uzstāšanos. Rīra Madurēras kundze. Ahora sí. No, decía que muchas gracias, presidente, y también muchas. Paldies Es vēlētos pateikties jums, priekšsēdētāji kungs, par šīm diskusijām, un es vēlētos pateikties arī Viljamā kungam par šīm diskusijām. Mēs jau daudz reiz šajā komitejā esam runājuši par pētnieku mobilitāti, un tomēr izskatās, ka nekas īpaši nemainās. Ja mēs veidamies, vēlamies izveidot kopīgu zinātnes telpu Eiropā, tad pētnieku mobilitāte ir būtisks priekšnoteikums, un tajā ziņā piekrīt iepriekšējiem runātājiem. Mums ir jārunā par šiem jautājumiem, un tāpēc šis prieklasījums ir vienkārši nevar būt aktuālāks. Vēlētos eh, pieminēt divus aspektus, runājot par pētnieku mobilitāti. Vispirms, protams, mums ir jārada zinātnieku tirgus, ja tā varētu teikt. Un, lai to panākt, mums ir jāizveido kopīgs karjeras modelis pētniecības jomā. Nākamais mums ir jāmēģina izveidot integrētu informācijas sistēmu par iespējām strādāt zinātnes jomā, par iespējām iegūt stipendiju un stažēties kādā zinātniskās pētniecības iestādē. Es saprotu, ka viegli tas nav, Diemžēl viss notiek lēnāk, nekā mēs to būtu vēlējušies, un mēs vēl neesam tikuši galā ar visām problēmām. Taču patreizajā situācijā vēlētos piekrist vienam no iepriekšējiem runātājiem. Mums faktiski nav pietiekami daudz praktiskas dabas risinājumu, ko darīt un kā rīkoties. Tagad atkārtošu jau kolēģi teikt, un tomēr esmu spiest to darīt, jo vēlos mazliet parunāt par jūsu secinājumiem. Vispirmām kārtām Jūsu ziņojuma secinājumā jūs pieminiet arī e, dzimumu līdztiesības aspektu, un jūs apgalvojat, ka e, sākotnē likās, ka tas ir būtisks moments, bet gala beigās izrādījās, ka nemaz tik nozīmīgs dzimums nav. Varbūt jūs varētu mazliet sīkāk paskaidrot, ko jūs ar to domājat. Vēl bez tam. Secinājumos parādījās ideja, ka, lai veicinātu pētnieku mobilitāti, ir jāmaina cilvēku domāšana. Jūs domājat par tā saucamajiem nacionālistu aizspriedumiem un um, visās tautībās eksistējošiem aizspriedumiem, un tiem ir jātiek pāri. Mēs runājam arī par sava veida mobilitāti veicinošiem faktoriem, taču savos secinājumos jūs runājat arī par instrumentiem, ko darīt. Tādiem instrumentiem, kas palīdzētu pētniekiem atgriezties izcelsmes valstī un lai novērstu smadzeņu aizplūšanas fenomenu. Es personīgi domāju, ka kāpēc Eiropas Savienībā mēs vispār pieminam terminu smadzeņu aizplūšana? Ja mēs vēlamies izveidot Eiropas Savienībā kopīgu zinātnieku tirgu un zinātnieku fórumu, Tad ir jārunā par adekvātām karjeras iespējām, tiešām par domāšanas mājiņu, bet es nedomāju, ka zinātniekiem vajadzētu atgriezties savā izcelsmes valstī. Kāpēc jūs vispār to runājāt? Paldies. Gireka kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ja mēs runājam par mobilitāti, tad uh, skaidri jānodala starp uh, mobilitāti zinātniskiem iemeslu dēļ un tā saukto smadzeņu noplūšanu. Tā ir praktiski nu, tāda darba vietas pārvietošana, un mēs esam pret to, lai būtu pārāk plaša tāda no mm, spējīgu cilvēku aizplūšana. Un ja situācija ir tāda, ka Eiropas Savienība, mm, no Eiropas Savienības aizceļotie labākie, tad tas būtiski vājina mūsu pētniecības struktūras un arī didaktiskās struktūras. Tādēļ domāju, ka ļoti skaidri jānodara tā sauktā veselīgā mobilitāte un īpaši spējīgo cilvēku aizplošana. Ja pētnieki strādā mobili, ja kad tad viņiem būtu jābūt mobiliem, tad, kad viņiem ir kāds pētniecības mērķis ārvalstīs, nevis tikai ekonomiska motivācija. Tas ir tas būtiskākais. Un bieži vien situācija ir tāda, ka pētnieki vienkārši meklē kādu institūtu, jo um, viņi tur īpaši labi pētniecībā var strādāt. Un ja tas tā nebūtu, tad šai mobilitātei nemaz nekādas tādas īpašas jēgas nebūtu, jo tikai vietas nomaiņa un tikai darba vietas nomaiņa, ja tas nenozīmē interesantu darbu, tad tam vispār nemaz nebūtu tādas īpašas jēgas. Un tādēļ es domāju, ka tādas specializētas pētniecības iestādes, kurās strādāt īpaši spējīgi darbinieki, novest pie tā, ka būtu šī pozitīvā mobilitāte. Jo tāda mobilitāte tikai mobilitātes dēļ priekš kam? Tas ir saistīts ar informācijas apmaiņu, un informācijas apmaiņa šodien jau ir iespējama elektroniski. Līdz ar to no visa es varu izsecināt to, ka tāda īsta vēlama mobilitāte, tai jābūt eh, saistītai ar pētniecības institūta specializāciju. Tas nevienmēr ir ļoti lēti, tas dažkārt ir patiesi dārgi, bet ja mums ir tāda specializācija, tad patiesi ir uh, priekšrocības visai universitātei kopumā. Paldies! Paldies, kolēģi Matijas! Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada também pela apresentação dos dados. Paldies! Es vēlētos pateikties arī Viljamā kungam par viņa prezentāciju un pateikties par visiem tajā pieminētajiem datiem. Es nevēlu atkārtot kolēģi teikto, kaut arī man viss tie liekas ārkārtīgi būtiski un interesanti. Varbūt mazliet pieskarsimies atšķirībām starp dalību valstīm tieši pētnieku mobilitātes aspektām. Uh, Atšķirības starp, dal, starp, starp dalību valstiem attaino valsts budžetā atvēlēto daļu zinātnē un pētniecībai no IKP, un tas arī parāda realitāti dažādās dalību valstīs un to attieksmi par pētniecību. Jo ir milzīga dažādība tik, cik dažādās valstīs tiek atvēlēta zinātnē un pētniecībai un kāda ir pētnieku darba nosacījumi un darba vide. Un e, katru reizi runājot par pētnieku mobilitāti, mēs nevienmēr pieskaramies detalizēt šiem jautājumiem. Es, e, protams, netaisos mazināt mobilitātes iespēju izskatīšanu, un tomēr Eiropas Savienībā eksistē atšķirības starp dalību valstīm. Uh, Vēl bez tam atšķirības eksistē, protams, arī pasaules līmenī. Vairākas reizes šeit tika pieminēta smadzeņu aizplūšana un to nelabvēlīgās sekas. Un tomēr, kādi ir dažādie uzņemšanas nosacījumi Eiropas Savienībā tiem, kuri Eiropas Savienībā vēlas ierasties no trešajām valstīm un veikt šeit, šeit zinātnisku pētījumu un nodarbojas ar zinātni vai arī darboties kādā citā jomā. Es nedomāju, ka mums vajadzētu vēl vairāk palielināt šo plaisu. Un visbeidzot, un tas ir saistīts ar to pašu jautājumu, Mums ir nepieciešams izveidot pētniecības ietvars un normas, kuram būtu praktiski pielietojama struktūra, kas veicinātu pētnieku mobilitāti un vajadzētu to iekļaut arī zinātnieku līgumos. Piemēram, dažādos pētniecības centros dažādās dalību valstīs arī dalību valstu idejas un vērtību skala darbojas šajos pētniecības centros un, piemēram, pētniekiem no kādas citas valsts iejusties šādā vidē nevienmēr ir viegli. Arī algu jautājums, protams. Esmu viensprāts, ka mums vajadzētu stiprināt pētniecību Eiropas Savienībā un veicināt mobilitāti, un tomēr mums ir nepieciešams finansiāls balsts tam visam. Tikai tad Eiropas Savienībai, tikai tad, kad Eiropas Savienībai būs adekvāta pētniecības politika, kas būs saistīta ar zinātnes hartu, mēs varēsim izvairīties no atšķirībām un nevienlīdzībām dažādu zinātnieku zinātnisko darbu līgumos un arī zinātniskā darba veikšanas apstākļos. Visbeidzot, viens komentārs. Ir neskaidrības un bieži vien mobilitāte tiek jaukta ar migrāciju. Tie ir pilnīgi atšķirīgi termini, un, protams, mobilitāte vai migrācija var būt ilglaicīga, uz ilgāku vai uz īsāku laiku, taču ir gadījumi, kad eh, tas tiek izmantots kā, eh, kā aizbildinājums, lai piemērot neadekvātas darba apstākļus. Nākošais runātājs Balšo. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dažus mēnešus esmu Eiropas parlamenta deputāts, un šo mēnešu laikā bieži esmu dzirdējis par uh, sabiedrību, kas balstās uz zināšanām. Ungārijā tik bieži par to runā, ka man u, pat liekas, ka šim jēdzienam vairs pat nav tādas īpašas jēgas. Mēs dzirdējām priekšlasījumu par eh, jaunu pētnieku mobilitāti. Un šis ir ļoti nozīmīgs ieguldījums mobilitātei un arī sabiedrībai, kas balstās uz zināšanām. Šis eh, priekšlasījums bija ļoti eh, detalizēts un pētījums arī, un mēs redzam, kādas barjeras eksistē mobilitātes jomā kas skar šo ārējo mobilitāti - Ungārija, Polija, Čehija, Bul Bulgārija, un es varu teikt, ka šajās valstīs ir ļoti zemas ārējās mobilitātes vērtības. Un piekritīšu referentam, respektīvi, tam, kas ir veids pētījums, nepietiek, ka Eiropas Savienība atbalsta dalībvalsts dalībvalstīm pašām daudz, kas jādara. Tagad par universitātēm un augstskolām viennozīmīgi tiek sagaidīts tas, lai profesori veidot zinātnisku karjeru un pasniedzēji arī. Bet ir ļoti nozīmīgi, lai šie uh, pasniedzēji uh, vismaz semestri nostrādātu ārvalstīs. Bet Ungārijā ir ļoti sarežģīti jauniem pasniedzējiem un uh, docentiem no augstskolām doties kur citur un ne tikai ekonomiskas krīzes dēļ, jo pēdējo desmit gadu laikā viņi saņem aizvien mazāk atbalsta finanšu ziņā no valsts. Un jaunie pētnieki, jaunie pasniedzēji, pat ja viņi varētu semestri uh, uzturēties ārvalstīs, viņi to mm, tomēr nevar izdarīt. Es, piemēram, tempus programmas ietvaros būtu varējis trīs mēnešus viesoties ārvalstīs, bet nevarēja to darīt, jo tika īstenots uh, spiediens, uh, tas tika izdarīts attiecībā uz mani, un es nevarēju izmantot šo iespēju. Valdības visu laiku runā par uh, sabiedrību, kas balstās uz zināšanām, bet tam ir vairāk naudas vajadzīgs. Augstskolas labāk jāfinansē. Paldies! Nākošā runātāja Hībners eh, kundze. Dziękuję, panie przewodniczący, dziękuję. E, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un es vēlētos pateikties arī par jūsu sniegto prezentāciju. Vēlējos pieminēt, ka jūs esat pieminējis ļoti būtisku aspektu, un tas ir Eiropas nākotnes jautājums. Eiropā ir lieliskas universitātes, fantastiskas, fantastiski pētniecību centri, un tomēr nav neviena vieta, kur zinātnieki un pētnieki varētu strādāt globālā līmenī un vienā vietā kopā Eiropā. Kā jau mēs dzirdējām, tik daudzi no Amerikas Savienotajās valstīs saņem Nobela prēmiju, un lielākoties viņi nāk no silikona ielējas, kaut arī viņi patiesībā ir dzimuši visās pasaules malās, bet tikai strādā un veic zinātni silikona ielējā. Mums vajadzētu redzīt, radīt Eiropā šādu silikona ielēju, radīt ļoti labus darba noteikumus Eiropas zinātniekiem, lai viņi nedotos uz ASV un neturpinātu karjeru tur. Šobrīd daudziem zinātniskās pētniecības centriem ir problēmas vispār ar īres samaksāšanu un eksploatācijas izdevumu nomaks, un tā varētu turpināt, un viņiem nav naudas nekapēks, lai varētu finansēt eh, zinātniskās pētniecības projektus. Tātad tā ir mūsu situācija. Kā jau Gareka kungs teica, mums uzmanība ir jāmēģina vērst uz jaunajiem zinātniekiem. Mums jāmēģina nauda investēt šajā jomā, kas ir tik būtiska Eiropas Savienības nākotnē. Paldies par šo prezentāciju, un eh, es eh, vēlētos, lai Eiropā tiktu izveidots eh, parauga centrs, kas tiešām būtu centrs ar lielo burtu, sava veida magnēts jaunajiem zinātniekiem un sava veida motors, kas veicinātu visas Eiropas zinātnes attīstību un aizkavētu jauno zinātnieku došanos uz ārvalstīm, kur viņiem ir nodrošināta labāka iespēja nodarboties ar zinātni, labākas algas un labāka dzīves apstākļi. Uh, Mums ir lieliski zinātnieki Eiropā, kas nāk no bijušās Eiropas Savienības, eh, padomu Savienības. Jamā. Paldies! Šeit bija tik uzdot ļoti daudz jautājumu. Es eh, lūkšu, eh, cik tālu iespējams jūs, Viljāmas kungs, atbildēt uz tiem. Es mēģināšu atbildēt ļoti īsi, saka Viljamā kungs. Deputāti uzdeva tik ļoti daudz un dažādus jautājumus, bet es mēģināšu atbildēt uz tiem savā veidā kopumā un atbildēt varbūt ne uz visiem, bet uz lielāko daļu. Lielākā daļa no jums pieminēja smadzeņu aizplūšanas fenomenu, finansējuma, nepietiekamību, un tas, protams, pierāda to, ka pētnieku mobilitāte nav saistīta tikai ar personīgiem apsvērumiem. Tas lielā mērā ir saistīts ar karjeras iespējām, arī ar daudziem citiem jautājumiem, kā veidot karjeru, kā uzsākt karjeru, kā nodarboties ar zinātni tādā veidā, kas eh, zinātniekam ir pieņemams arī privātajā sektorā, un tā ir lielāka atšķirība starp Eiropas Savienību un ASV, jo ASV ir ļoti labi zinātniekiem. Un tas mūs noved loģiski pie otrā jautājuma. Uh, Un tie ir resursi. Finansējums, Zinātnesko pētniecības institūtu, infrastruktūra un, protams, kā jau šeit tika pieminēts, ir būtiskas atšķirības starp dažādām dalību valstīm. Ir dalību valsts, kuras tiešām nespēja piesaistīt jaunas zinātniekus. Nevis tāpēc, ka viņiem nebūtu valodas vai viņus neinteresētu karjera, vienkārši tāpēc, ka nav iespējams viņiem piedāvāt adekvātus dzīves un pētniecības apstākļus. Tātad tie ir būtiskākie kritēriji saistīti ar mobilitāti. Tas nozīmē, ka daudzās valstīs visa zinātnes sistēma ir jāpārskata un jāpaceļ tās ideja un vispār līmenis. Tie ir tādi vispārēji nepersonīgi rakstura aspekti. Es diez vai spēšu atbildēt uz visiem izteiktajiem komentāriem un jautājumiem, bet eh, daži deputāti pieminēja praktiskus risinājumus. Patiesībā tāda eksistē. Ir valsts, kurās tie ir ļoti labi atstrādāti. Es nepieminēju, kas dažādās dalību valstīs tiek darīts, un tomēr ir ļoti daudz momentu un ir ļoti labi parauga prakses piemēri, ko varētu pārņemt arī citas valstis. Protams, tas izvirza jautājumu par labāku koordināciju un sadarbību. Ja Eiropas Savienība uzņemtos koordināciju un varētu nākt klajā ar iniciatīvām un uzraudzīt situāciju pāri valstu robežām, varbūt mēģināt eh, nākt klajā ar dažādiem partnerības projektiem, kurā visi varētu apvienoties un strādāt, tas būtu lieliski. Un ar šādām Eiropas līmeņa iniciatīvām dalību valsts no dalību valsts varētu mācīties paraugprakses ziņā. Tā tad noteikti ir nepieciešama koordinācija. Man ne īpaši patīk ideja par to, ka mums ir nepieciešama jauna likumdošanas akti un normatīvie akti, varbūt pat netik daudz jaunas iniciatīvas. Es domāju, ka dalību valstīs jau ir ļoti laba praksa un iestrādes, un mums vajadzētu tās izmantot Eiropas līmenī. Ganz herzlichen Dank für die Beantwortung. Paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem par priekšlikumiem, par jūsu darbu. Es aizmirsu komisiju. Varbūt pavisam īsi varu dot vēl komisijai mm, vārdu saplierīkungs. Thanks, thanks, Chairman. Paldies, prieksēža kungs. Labvakar visiem! Jā, komisijas vārdā es vēlētos pateikties parlamentam par parlamenta izteikto iniciatīvu. Mēs atbalstam šo ziņojumu un pētījumu un atbalstam arī tā secinājumus. Varbūt tikai divi, trīs būtiski elementi. Vispirms tiešām ir nepieciešama mm, savu veidu koordinācija starp to, kas notiek Eiropas līmenī un dalību valstu līmenī. Īpaši izveidota partnerības mm, laukumu zinātniekiem. Pagājušajā gadā mēs izstrādājām vairākas iniciatīvas un eh, dalību valstis apņēmās tās īstenot ar, caur dažādu, pro, ar dažādu programmu palīdzību Zinātnisko pētniecību institūcijos dalību valstīs. Un es zinu, ka ir dalību valstis, kas jau ir izveidojušas eh, plānus. Nākamais - sociālā drošība un pensiju fondi. Tas ir sāpīgs jautājums, un šajā aspektā mēs sadarbojamies ar dalību valstīm. Vēlētos jums atgādināt, ka 2009. gada maijā padome, kurā uzstājās Spānijas zinātnes ministrs, izteica interesi Spānijas prezidentūras laikā veidot kopīgu konkurētspējas konferenci, kurā mēs varētu par šiem jautājumiem runāt. Protams, mēs pasakamies eh, Viljamā kungam par to, ka jūs pieminējāt konicijas iniciatīvas. Es vēlētos pieminēt mehānismu, kuru komisija izstrādāja un sāka ieviest dzīvē par eh, sadarbības tīkla veidošanu zinātniekiem. Un eh, tur ir konkrēti pasākumi, kurus komisija vēlētos redzēt īstenotas dzīvē. Pagājušajā nedēļā mēs pabeidzām statistikas datu apkopošanu, un jāsaka, ka dalību valstīs daudz kas notiek. Un varbūt nobeigumā varētu pieminēt, ka mēs eh, vēlamies turpināt viedokļu apmaiņu ar jums. Sirsnīgs paldies, līdz ar to šis darba kārtības punkts arī ir izsmelts šodienai, bet mēs uh, domāsim par to un lūdzu sekretariātu padomāt, ka dažu kolēģu eh, izteiktās ierosmes par šiem pētniecības jautājumiem tā īpaši tos īpaši izskatīt, tas tam ir jāturpina pievērst mūsu uzmanību. Tagad piektais un sestais darba kārtības punkts. Mēs runājam šeit par zāļu lietošanu. Jēdzieni ir sarežģīti, šodien ir diskusija, kopīgs debats paredzētas, un referente ir Mišela Rivāzī kundze. Lūdzu, jums vārds. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, salīdzinot ar šo direktīvu, darbs ir ļoti saulaicīgs, jo paraugoties uz to, kas notiek un uh, attiecībā uz zāļu lietošanu un blaknēm ir ļoti nozīmīgi stiprināt farmako uh, vigilanci, lai informētu pilsoņus sakarā ar HNN1 eh, gripu. Medikaments, kas tika autorizēts eh, un tikai divu mēnešu pētījumi tika veikti. Nu, mēs esam tādā steidzamā situācijā un patiesi esam ļoti uh, eh, ierzēti, ie, uh, interesēti, lai būtu tāda efektīva uh, pāraudzība. Pēdējo gadu laikā mēs redzējām, ka ir, uh, ir uh, medikamenti, kā bioks, pēc kur lietošanas bija uh, problēmas, uh, arī prozak. Tas paaugstināja pašnāvību skaitu, kā arī paraksitīns un arī citi, kas, mm, pēc kuriem diabētiem bija problēmas un bija arī citas problēmas. Tātad mēs runājam par kopienu uz ietekmi 5% Mm, cilvēku vairāk nonāca slimnīcās, un e, ir cilvēki, kas ir miruši slimnīcās šo blakņu dēļ. Tātad komisijas jaunais priekšlikums ir solis uz priekšu, salīdzinot ar 2008. gadu piedāvājumu, bet tas aizvien vēl ir nepietiekams, lai uh, stiprinātu šo farmako vigilanci Eiropā jāzina, ka atļauja zāles laist apgro, apgrozībā balstās uz izvērtējumiem, uz pētējumiem, kas ir klīniski, uz parauga pētījumiem. Un tad, kad medikaments nonāk tirgū, tad notiek arī vēl pāraudzība pār medikamenta izmantošanas sekām. Un ir nozīmīgi atgriezties pie noteiktām direktīvas daļām, lai varētu tās uzlabo, uzlabot. Tas, kas ir saistīts ar problēmām, tas ir ar risku pārvaldību saistīts visvairāk. Tādēļ, ka ja mēs uzlabojam šo jomu, mm, tad uh, efekts varētu būt labāks. Bet, ja uzraudzība ir nepieciešama, tad sekas var būt smagāks. Jo pirms laišanas tirgu mm, uh, medikamentus pārbauda. Tiek veikt pētījumi ar ierobežotu pētī, uh, pied, piedalošos cilvēku skaitu. Un tas tiek darīts ar mērķi, lai ietekme uz iedzīvotājiem būtu pēc iespējas mazāka negatīvā ietekme. Tātad komisija piedāvā risku pārvaldību tikai tajā gadījumā, kad ir kādas, sai, uh, kādas bažas, ka rezultāti nebūtu pozitīvi šiem autorizētajiem uh, megamentiem un ka uh, interesētās personas varētu ciest. Tā tad pārāk bieži šī pārvaldība tiek vienkārši izmantot, lai pārliecinātu cilvēkus, kad medikamenti ir tiek laisti apgrozībā pirms pietiekošas izpētes. Uh, Dažkārt ir nepieciešama ārkārtīgi ātra medikamentu autorizācija. Un tiek runāts par uh, farmako vigilants, vigilants eh, nozīmīgi. Vēl nepieciešams uzlabojums eh, publiskā finansējumā šajā jomā. Jo tagad situācija tāda, ka farmaceitiskās firmas praktiski nodarbojas tikai ar šo farmakovigilants, un tas nav īsti pareizi. Šeit ir nepieciešams eh, valsts finansējums. Trešais elements farmaceitiskām firmām ir nepieciešama saskaņota darbība pēc vienotiem kritērijiem, jo mēs domājam, ka farmaceitisko firmu atbildības veicināšana un datu izvērtējums nav vien, nenotiek vienādā veidā, un mēs šeit saskaramies ar ļoti skaidru uh, interešu konfliktu, jo tad, kad farmaceitiskās firmas izvērtē medikamenta ietekmi to, ko tās pašas ir ražojušas, tad viņas ir tiešā interešu konfliktā. Ceturtais. Formālais a, pamats. Risku pārvaldība. Šeit jājautā, kādēļ jāveido atsevišķa struktūra, ja tā nav autonoma un tikai konsultatīva. Un mēs drīzāk uh, atbalstītu Eiropas uh, komitejas izveidu, uh, Eiropas farmako vigilances uh, sistēmu, un tā veidotos tā, ka sadarbotos Nacionālā farmakovigilances veidotāji, un tā būtu um, pakļauta komisijas uh, tādai tiešai. Uh, bet kas tad ir tas, kas dod šo atļauju laist um, um, ļaus, ļaut medikamentu uh, apgrozībā um, publikai. Šīs kompetences jānodala tā, lai nav uh, interešu konflikta. Un piektkārt. Ir nepieciešama ļoti liela elektroniska datu bāze, kuru sauc par tā saukto uh, dosie vai bāzi. Problēma ir tāda, ka tajā, tai nav uh, pieeja, izņemot tad, kad uh, tiek uh, dota atļauja no, atbil, uh, no kompetentām iestādēm. Bet kas tad ir šīs kompetentās iestādes? Līdz ar to pieejas šai datubāzai nav neatkarīgiem eksportiem, un līdz ar to nevar izvērtēt korekti blaknes dažādiem medikamentiem. Tātad mums, mēs esam no vienas puses ārkārtīgi jūtīgi pret caurskatāmību, bet no otras puses mēs redzam, ka šeit caurskatāmība nav nodrošināta pilnīgi nemaz. Un uh, ir, teiksim, arī um, cilvēki un pētnieki, kas būtu uh, interesēti veikt pētījumus, un bez tam ir nepieciešama neatkarīga ekspertīze. Ir uh, farmakovižilants publiskie iedīgļi un publiskais darbs tiek veikts, un, un es domāju, ka komisijai jādarbojas, lai to iedrošinātu, lai tas veidotu plašāks. Bez tam dati par farmakovižilanci. Gadījumos, kad nav pieejas uh, pie periodiskiem drošības pārskatiem dažkārt nav pieejas, jo tas tiek pamatots ar komerci interesēm. Un es domāju, ka šajā jomā, farmakovigilants jomā, ir ārkārtīgi in, nozīmīgi gūt pieeju šiem ziņojumiem un arī pārskata un izvērtējumu ziņojumiem. Tiem jābūt publiski pieejamiem. Tagad noslēgumā. Kā secinājumu var teikt, ka jāstiprina kritēriji Uh, darbam jābūt orientētam uz to, lai uh, ieviestu reāls uzlabojums uh, sistēmā, lai mm, darbība kļūtu drošāka un lai būtu kriteriji, lai varētu izvērtēt to terapeitisko efektu, kāds ir jaunam medikamentam, un salīdzināt ar to ar uh, iespējamiem kaitījumiem. Un ja nav šādas uh, lielas, uh, liela tāda pozitīva ietekme, tad es nezinu, kāpēc šāds medikaments būtu jālaiž tirgu un jāatļauj tā tirgu laišana. Tagad jābūt neatkarīgiem no ražotājiem, gan intelektuāli, gan finansiāli, un ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai interešu konflikts tiktu nodalīts. Es to ar, par to runāju gan ar eh, ekspertiem, gan arī visiem Eiropas Savienībā. Caurskatāmīga ir jāveicina arī attiecībā uz pacientiem, tādā veidā, ka viņiem patieši ir e, jādod skaidrs pārskats par e, nevēlamām blaknēm, vismaz jāpasvītro paskaidrojumā. Un nedrīkst laist medikamentus apgrozīmē, ja nav uh, pietiekama izpēta, jeb arī jāno, uh, jāizrāda uzmanību. Šīs zāles nav izmēģinātas vairāku gadu garumā vai uh, tā līdzīgi. Un šādi, teiksim, pacientu uzmanību jāpievērš šim faktam. Es gribu teikt, ka daudz kas ir jādara ar, ar grozījumiem. Domāju, ka mums šeit ir ļoti liela iespēja. Ir absolūti nepat, nepieciešams uzlabot šo direktīvu, jo ja mēs to atstādam, atstājam šādā veidā, tad tā neatbilst sociāliem principiem. Paldies! Priekšsādātājiem nav ieslēgts mikrofons. Taps mikrofonu nicht angemacht. Neieslēdz mikrofonu. Uh, vispirms Goreda Kompos, kas rēna referents. Um. Priekšsādātāja kungs. Mana politiskā grupa ir viensprātis ar lielu daļu no referents izvirzītajiem priekšlikumiem, jo mēs uzskatām, ka progress, ko šī direktīva un regula varētu ieviest, ir ārkārtīgi liels. Mums noteikti ir jāizskata risku un uh, finansējuma sakarība un kas maksās par riskiem, ir tikai trīs alternatīvas. Vai tas ir pacients, ražotājs vai dalība valsts. Lielākā daļa ar risku saistīto naudu un uh, risku laistīto naudu lielākoties par to ir maksājis pacients un nevis dalību valsts. Līdz ar to ražotāju riska izmaksas sasniedz it kā vēlāk, kad pret viņiem tiek uzsākta tiesas procesa, kuru izmaksas nevienmēr ir paredzamas, un arī tiesas procesa rezultāts nav paredzams. Es, protams, ka viņi vēlas eh, iekļaut lielāku aizsardzības momentu. Riska pārvaldības sistēma, kāda tā ir iekļauts šajā atzinumā, ir saistīta ar informācijas par riskiem iekļaušanu. Protams, ka šeit ir varbūt dažas nepilnības un sistēma nevarēs pilnībā izslēgt risku, taču tā noteikti vienkāršo informācijas uh, iegūšanu un sniegšanu par iespējamiem riskiem, un tas noteikti ir pozitīvi vērtējams. Pats par sevi saprotams, ka medikamentu regulētājiem ir jābūt informētiem par jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem, un tas ir pozitīvs solis. Taču tikai un vienīgi sekot līdzi zin jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem ar to nepietiek. Ir jāiz jāna, jāizved arī attiecīgi secinājumi un ir jāmēģina pieņemt lēmums par to iespējamām sekām. Drošuma aspekti par tā saucamajiem zema riska medikamentiem. Es uzskatu, ka zema riska medikamentiem nav nepieciešams tik sarežģīts eh, pārbaužu komplekss, kāds tas ir augsta riska medikamentiem, taču praksē šo šķirkni novilkt būs grūti, kas ir augsta riska un kas zema riska medikaments. Jūs pieminējāt prozaku, piemēram, vai tas būtu augsta riska vai zema riska medikaments. Un eh, būs tādi, kurus dažkārt uzskatīs par vienai grupai piedarošiem un dažkārt par otrai. Līdz ar to strīdi būs. Sistēmas ieviešana ir laba, taču vienas pieturas aģentūra, kas eh, tirgu palaidīs visus medikamentus, un kā būs aktīvās vielas eh, sarakstu izveidošana. Es uzskatu, ka eh, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai glābtu iedzīvotājus un pasargātu tos no tikai un vienīgi medikamentu ražotāju vainošanas. Ja mēs vienojamies par aktīvās vielas sarakstiem, uh, tad uh, tirgus autorizācijas un certifikātu turētāju varētu uztraukt tas, vai konkrētā ražotāja zāles tiek uzraudzītas un analizētas. Līdz ar to eh, vienlīdzīgi noteikumi visiem, kuri tirgu laiž medikamentu ar vienu un to pašu aktīvo vielu, pret tiem ir jātiek piemērotiem vienlīdzīgiem noteikumiem. Uzraudzības sistēma pilnīgi noteikti ir jāizveido recepšu medikamentiem. Sistēma jau darbojās, taču tai ir jātiek stiprinātai tieši tādu gadījumu novēršanai, par kādiem šeit tika runāts. Mums ir jāizskata arī problēma kas ir saistīta ar informācijas sniegšanu par risku un uz kā balstās riska, kāda ir, kur ir riska avots, kur ir informācijas avots. Un arī par iespējamiem blakus efektiem. Iespējams, ka um, zāļu eh, informācijas lapiņai ir jātiek papildinātai. Es domāju, ka mums ir jārunā par visiem iespējamiem gadījumiem un jāmēģina rast citi informācijas avoti šim procesam, kas regulē arī. Danke auch. Paldies, Balčokums. Elnök úr, köszönöm a szót. Mindenek... Paldies, priekšsādātāji. Man jāsaka, ka farmakovigilance man ir pavisam jauns jēdziens, tāpēc eh, tātad pirmo reizi šajā ziņojumā to eh, izlasīju. Protams, es zināju, ka zālēm var būt blakus parādības, bet šo jēdzienu es eh, pirmo reizi redzu. Un tomēr gribēju uzdot jautājumu. Mišela Rivasī jau uzdeva šo jautājumu, kur es gribēju uzdot. Viņa runāja par riskiem. Šeit ir runa par to, ka būs jauna zinātniska komiteja, padomdevēja komiteja farmako vigilances jomā, un tas spēlēs būtisku lomu. Kāpēc mēs esam atbildīgi par uh, šo ziņojumu un nevis NV komiteju. Šeit taču ir runa par veselību un par vīdi un uh, par medikamentiem, par zālēm. Un zāļu ražotāji šī nozare ir otrā svarīgākā, kā daži saka, pēc ieroču ražotāju nozars. Un uh, cilvēki ir ļoti atkarīgi no šīs uh, nozars, no šīm ražotājiem. Kā tad šī uh, komiteja varēs būt neatkarīga, ja šeit ir tik aktīvs lobiju darbs. Zaļu ražotājiem ir milzīgs lobiju skaits, kas aktīvi darbojas. Kā šī komiteja var būt neatkarīga, kā mēs to varam nodrošināt? Tas man ir ļoti svarīgs jautājums. Piekrītu arī tam, ka, ja būs pieejama datu bāze, tad kāpēc uh, būs tikai ierobežota pieeja datu bāzei? Kāpēc uh, neatkarīgie pētnieki arī nevarētu saņemt pieeju šai datu bāzē? Man tas šķiet īpaši svarīgi. Paldies! Paldies! Šis jautājums, uh, kolēģi. Es centīšos atbildēt uz šo te jautājumu, ko jūs uzdevāt mēs sastādām tikai atzinumu. NV tiešām ir atbildīgā komiteja, bet mēs tikai sastādām atzinumu. Un tik un tā mums šis jautājums ir jāapspriež, jo mēs sastādām atzinumu. Tagad varētu dot vārdu komisijai Sančes skundze. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Good. Paldies. Labvakar, saka komisijas pārstāve. Jā, tiešām ar šo likumdošanas priekšlikumu komisija mēģina uzlabot uh, zāļu lietošanas izraisīto blakus parādību uzraudzības sistēmu. Nevajadzētu ar paniku raudzīties uz brīdi, kad mēs nācām klajā ar šo priekšlikumu sistēmas uzlabošanai. Un tomēr mēs vēlamies redzēt uh, uzlabojumu resursu izmantošanā un varas iestāžu sadarbošanās jomā. Mums ir jāstiprina uh, uzraudzības sistēma pēc tam, kad zāles ir nonākušas tirgu, jo līdz tam tā ir samērā laba. Vairāki komentāri šeit um, tika minēti attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Tātad uh, zāļu uzraudzības sistēma jau tirgu ne pirms tam. Es vēlētos uzsvērt uh, Revasī kundzes teikto. Protams, ka tas nemazinās tās prasības, kuras ir izvirzītas medikamentam tā tirgu palaišanas brīdī. Mēs e, nekādā gadījumā nemainam zāļu tirgu palaišanas noteikums, un mēs nerunājam par ārkārtas situācijām, kad mēs ļaujam produktam nonākt tirgu, uh, pirms pilnīgas klīniskās pārbaudas pabeigšanas. Tas bija piemēram, šādā situācijā varētu pieminēt pandēmiskās gripas vakcīnu, kuras klīniskās pārbaudas etaps vēl nebija beidzies. Tātad mēs certificējam medikamentus balstoties uz pilna riska izvērtējuma analīzi. Diemžēl tas nenozīmē, ka visi medikamenti, kur nonāk zāļu tirgū, nevienam nav riski. Un diemžēl, diemžēl, daži blakus efekti parādās tikai pēc tam, kad klīniskie pētījumi ir beigušies un medikaments nonāk lielas cilvēku daļas rīcībā un lietošanā. Mums ir jāraugās medikamentu darbība un kinēze arī reālajā dzīvē. Līdz ar to Tā bija atbilde uz tirgo palaišanas noteikumiem, un es domāju, ka tekstā un atzinumā to varētu mazliet eh, uzlabot tīri redakcijas ziņā. Jautājums par neatkarību uzraudzības sistēmām un tās neatkarību no dažādām institūcijām. Tātad, kā nodrošināt eh, neatkarību, ja tiek pieprasīta nodeva? Mūsu doma ir tāda, ka sistēmai būtu jātiek finansētai no valsts finansējuma, jo kompetentas varas iestādes eh, ir spējīgas daudz veiksmīgāk finansējumu novirzīt eh, klīniskajā fāzē un nevis jau tirgus fāzē. Kaut arī tas ir pēc zāļu palaišanas tirgu, turpinās zāļu kontrole un eh, Valsts iestādes vienmēr ir neatkarīgāks nekā kāda īpaša organizācija. Nākamais jautājums par to, vai komisija e, un komit un šāds uzraudzītājs būtu brīvs no farmakoloģisko kompāniju ietekmes. Mums ir komisija, kura izvī, izvērtē medikamentu sastāvus un ir arī dalību valstu atbilstīgās iestādes, kuras es ietilpšu šajā sistēmā, un jāsaka, ka mums ir samērā laba neatkarība no farmakoloģiskajām kompānijām, un tas ir neskatoties uz to, ka eh, farmakoloģiskā ražošana ir ļoti spēcīga. Patreiz ir izvirzīts priekšlikums, kura nolūkā tiktu radīts eh, komitejas sastāva izmaiņas. Un tā ir, zinām, atbildes arī Vasija kundas teikto, jo mēs eh, tiešām redzam, ka iepriekšējā komitejā bija pārstāvi no visām dalību valstīm, bet šajā nē. Mēs vēlamies izveidot eh, pilnīgi ekspertu paneli, kurš nebalstītos uz dalību valstu regulējošās iestādes sūtīto pārstāvi klātbūtni, bet gan mēs balstītos uz ekspertu viedokli. Un visbeidzot, neliels komentārs par caurskatāmības jautājumu. Mēs esam mēģinājuši ārkārtīgi spēcīgi šajā priekšlikumā iekļaut caurskatāmību. Mēs runājam par dažādiem interneta vietnēm, mēs runājam par fórumiem, jo caurskatāmība šajā priekšlikumā ir viena no galvenajām tēmām. Un tomēr, runājot par databāzi, neaizmirsīsim, ka uzraudzības sistēmā ir apkopot pilnīgi visi blakņu gadījumi, kuri ir bijuši produktam. Šeit mēs nedomājam par, šeit mēs neaizsargājam komerc noslēpumu, šeit mēs aizsargājam pacienta datus. Tāpēc mēs šajā priekšlikumā esam iekļāvuši uh, um, ierobežotas pieejas aspektu. Līdz ar to runa neiet par to, ka cilvēki neuzzinātu par būtiskām blak blaknēm, bet gan uh, tiktu aizsargāti pacientu dati. Paldies! Paldies! Tas ir skaidrs, līdz ar to mēs 5. un 6. punktu varam noslēgt un pārīt pie 7. un 8. punkta - informācija par recepšu medikamentiem. Un šeit arī ir priekšlikums, ka vajadzīgs kopīgs debatas. Došu vārdu Kacimar Kākis kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsādētāji, paldies, ka šodien vēl esat pussešos vakarā ceturtdienā šeit. Ja jūs ātri prezentāsiet, tad mēs ātri varēsim beigt. Es pavisam ātri saku, Katrināra Kakas kungs. Šie divi punkti ir cieši saistīti. Septītajā punktā ir runa par Eiropas Savienības eh, mēroga kodeksu par pacientu informācijas nodošanu. Šeit ir runa tikai par recepšu medikamentiem. Astotajā punktā ir runa par regulu, kura uh, ir saistīta ar informācijas pārbaudu attiecībā uz um, recepšu medikamentiem. Šeit ir runa par uh, ļoti uh, strīdīgu jautājumu, jau arī politiski strīdīgu jautājumu, bet, diemžēl, Uh, debatēs šis skatu punkts vienmēr ir bijis tāds, un to arī gribu uzreiz sākumā teikt, ka šeit uh, it kā ir runa tikai par reklāmu. Tā tas nav. Šeit ir runa par informāciju, šeit ir runa par to, lai pacienti, pilsoņi saņemtu tiesības iegūt pietiekamu informāciju par slimībām, bet arī par zālēm. Un šeit ir runa būtībā par pacientu tiesību jautājumu. Norādu kolēģiem, ka šis temats uh, jau vienreiz parlamentā ir izgāzies. Tas bija 2003. gadā, tas beidzās neveiksmīgi, un es aicinu uh, strādāt, lai tas tā nenotiktu. Bet es gribu norādīt arī uz to, ka Zviedrijas prezidentūra savā uzrunā vidas komitejā jau norādīja uz to, ka kaut gan Zviedrijas modelis it kā ir krustāvs tam, kas te tiek plānots komisijā, tā tomēr nevēlas prezidentūras laikā šo tematu uh, uh, nolikt priekšplānā, jo trūkst vairākumu. Par ko šeit ir runa? Ir runa par to, ka pacienti, patērētāji aizvien vairāk interesējas par savu veselību un uh, interesējas arī par ārstēšanu un uh, profilaks. Viņi grib, lai viņus iesaista šajā procesā. Bet ārstēšana, tāda laba ārstēšana ir iespēja tikai tad, ja pacienti tiešām ir informēti par zālēm, kuras viņi lieto un uh, nebalstās tikai uz to, ko saka ārsts, ka viņiem ir citi informācijas avoti, viņiem ir jāpieņem lēmums balstoties uz informāciju. Un tas ir saistīts arī ar profilaks aspektiem, jo pacienti, kas uh, skatās ilgtermiņā, tādējādi arī izmaksas samazinas sev, viņi mazāk slimo, mazāk lieto zāles, līdz ar to Ja ir labāka informācija pacientiem, mēs samazinām izmaksas, bet tas ir iespējams tikai tad, ja pacientam ir pieejama, saprotama, uh, objektīva un uh, informācija bez reklāmas. Un uh, ja viņš šo informāciju saņem ne tikai no ārsta, bet arī tiešā veidā, jautājums, kā tas uh, notiek, vai mēs gaidām, ka kāds saslims, tas ir šis te puš mehānisms, um, tad parasti tā ir, tāds ir tas gadījums, kas ir visbiežāk izplatīts, un tad priekšlikumā ir paredzēti šie te mehānismi, <clears throat> kā šāda te informācija, kas ir iepriekš ir jāapstiprina, tad šajā pušu mehānismā nonāk pie pacienta vai mūsu patērētāja. Kā tad informācija nonāk līdz patērētājiem, līdz pacientam? Līdz šim bija tā, ka uh, Eh, informācija tika sniegta ar eh, šo te um, informatīvo lapiņu, kas ir pie zālēm klāt. Bieži vien šī te informācija ir tā kā tādas milzīgas lapas, kas iebiedē pacients, un informācija tur nav saprotama. Un ja es visu to izlasu, tad es visdrīzāk nelietošu šīs zāles. Šī ir informācija, kas, godīgi sakot, uh, ir juristu sastādīta juristiem, un, piemēram, mana māma nesaprot to. Un uh, informācijas iegūšana, es to pats arī kādreiz nesaprotu, es arī neesmu jurists, uh, un uh, tā ir. Bet eh, tātad informācijas iegūšana ir atkarīga arī no tā, cik lielā mērā cilvēks spēj lietot internetu, jo aizvien vairāk cilvēki izmanto internetu un iegūst tur informāciju, bet tad ir tāds uh, līdzsvar trūkums, jo lielākā daļa uh, par uh, datu par medikamentiem ir angļu valodā, un tā jau ir liela problēma. Tas ir pirmais punkts. Tātad kāds no Latvijas, kas nerunā angliski, viņam nav tāpat pieeja šiem datiem kā citiem Eh, turklāt eh, internetā var būt arī viltota informācija, tātad tā nebūs ticama informācija, un tā varētu nākt eh, galvenokārt no ASV, kur kaut kādi konkurenti izplata nepatiesu informāciju par savu konkurentu ražotajām zālēm, un tas arī nav labi. Tātad šeit ir jābūt certificētai, uzticamai informācijai, kas ir certificētās lapās e, publiskot, un šajā priekšlikumā par to ir arī runāts. Vēl jāņem vērā tas, ka informatīvā lapiņa, uh, tur arī ārstam ir sava loma, uh, ja viņš izrakst šo medikamentu, bet uh, vidēji vizītes uh, ilgums ir 15 minūtes. Uh, tas ir vidējais ilgums Eiropā. Tātad uh, trijos mēnešos, un tas ir ļoti īs laiks, kura laikā nav pietiekama iespēja pacientu informēt. Tāpēc informācija jāsaņem pašam. Bet eh, gat, pavisam skaidrs ir tas, ka lēmumu pieņemšanas kompetencē ir jābūt ārstam. Protams, ka ārstam ir jābūt galvenajam. Bet eh, mums ir pacients, protams, vairāk jāiesaist visā šajā procesā. Ko mēs atbalstām šajā priekšlikumā? Un eh, es arī attiecīgi sastādīšu ziņojumu, kas ir viduskomitejas ziņojums. Uh, Tā ir tāda informācijas lapiņa plus, jo tas ir galvenais uh, aspekts komisijas priekšlikumā, proti tas, ka šai informācijas lapiņai ir jābūt labi lasāmai un saprotamai beidzot. Vismaz Vācijā likumā tas tā ir uh, norādīts, ka tā tam jābūt, bet uh, likumā norādīt uh, tas ir viens, bet praksi tā ir cita lieta. Tāpēc mums ir jāinformē uh, plašāk ir eh, vairāk jāpievērš konkrētām slimībām, jāsniedz informācija par to, un tas viss arī ir jāveido pievilcīgāk. Es domāju, ka tas nav daudz prasīts, un tas ir arī tas, par ko šeit ir runa komisijas priekšlikumā, un šeit nav runa par uh, reklāmu. Tas ir, šis jautājums ir izslēgts. Es priekšsādātāju kungs bija šajā zāļu uh, augsta līmeņu grupā, tas bija šis fórums, uh, Tur mēs trīs gadus izstrādājam 12 kvalitātes kritērijus, kas skaidri norobežo reklāmu no informācijas. Un pēc šiem kritērijiem mēs varam to visu norobežot. Lūdzu kolēģus neietekmēties no kaut kāda apvienību teiktā. Uh, šeit nav runa par to, ka zāļu ražotāji vēlas reklāmu. Jūs varat uh, um, pajautāt, pat FPA uh, apvienība nevēlas reklāmu. Un es gribētu teikt skaidri to, ko saka šeit apdrošinātāji. Tā ir liekulība. Uh, sociālās apdrošināšanas uh, nodrošinātāji aicina noraidīt šo priekšlikumu, jo tas it kā nākšot par labu tad uh, cilvēku veselībai. Nē, viņi vienkārši baidās no pārāk lielām izmaksām. Um, ja labi tiks informēti pacienti, tad viņi mazāk slimos un tā mēs samazāsim izmaksas. Uh, Šajā priekšlikumā ir paredzēts, ka pirmais solis informācijas sniegšanā par uh, šiem te 400 centrāli certificētiem medikamentiem, ka tos pārbauda šī te iestādē MEA, un ir arī paredzēts, ka viņiem tiks sniegts uh, vairāk personāla. Es domāju, ka šis piedāvājums vēl nav pietiekams, viņiem ir vajadzīgs vēl vairāk darbinieku, jo viņiem uh, savādāk tas neizdosies to paveikt, jo tas ir jādara diezgan ātri. Un tās uh, zāles, kas ir certificētas dalība valstīs, uh, tās tad uh, attiecīgi uh, pārbaudīs uh, arī nacionālās iestādes. Visās valstīs nav iespējama iepriekšēja kontrola, piemēram, konstitūcijas dēļ, piemēram, Zviedrijā, Un šajās valstīs uh, ir pieļaujama izņēmuma, proti, ka nav šādas te iepriekšējas kontrolas. Uh, eh, kontrolas uh, eh, iespējas informācijai pēc tam, tās vienmēr ir iespējamas, un tas ir mazāk birokrātiski, bet pēc tam, ja tiek konstatēts pārkāpums, tad ir pietiekam augsts sots jānosaka. Piemēram, Zviedrijā ir pieredze, ka šis sots ir ļoti zems, un mēs konstatējam, ka uh, komisijas priekšlikumā šis uh, sots ir jānosaka daudz augstāks. Un šeit ir jāuzlabo komisijas priekšlikums, jo mums ir jānosaka vienotas sankcijas, lai nodrošinātu, ka šīm sankcijām arī būtu efekts, jo pretējā gadījumā jau nav nekādas jēgas. Un ir jāharmonizē arī veselības jomas publikācija definīcija tam ir jābūt paredzētam, jo, piemēram, ja kādā žurnālā šāda informācija tiek izplatīta, tad ir jābūt tādam vienotam formātam, kā to darīt, jo pretējā gadījumā to nevarētu atšķirt no reklāmas. Tātad tam visam ir jābūt vienotiem kritērijiem un tam ir jābūt skaidri definētam. Šīs, šī parlamenta politiskās grupas kopīgi strādā, mēs ēnu referents sanāksmē uh, Eh, par to runājām, tātad plānojam uzklausīšanu. To organizēs nevis uh, komiteja, bet politiskās grupas. Priekšsēdētāja kungs, mēs negribam jums uzkraut papildus uh, darba nastu, mm, tomēr mēs uzskatām, ka šāda uzklausīšana ir vajadzīga. Informēšu jūs par laika grafiku, jo tas ir nedaudz mainījies. Galvenā komiteja, tātad atbildīgā komiteja NV, tikai aprīlī uh, balsos eh, par šo dokumentu, un tāpēc mēs tikai maijā varēsim debatēt par to plenārsēdē. Tāpēc eh, decembrī, es atvainojos, 12. novembrī jūs saņemsiet eh, ziņojumu projektu, to jums nosūtīs referents, un 3. decembrī mēs vēl šeit komitejā par to runāsim, un 9. decembrī ir grozījuma iesniegšanas termiņš bet es gribētu lūgt uh, pārāk uh, aktīvi neizmantot šo iespēju, lai mēs uh, ātri varētu sniegt savu atzinumu vidas komitejai, un kolēģi vidas komitejā ir ļoti gatavi sadarboties, un viņi varētu tiešām šajā virzienā iet. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Es daudz uzzināju no jūsu teiktā, un uh, Es varētu izteikt arī šo piezīmi. Ir svarīgākais ir tas, lai jūsu māma varētu izlasīt šīs informācijas lapiņas. Es domāju, ka tas ir svarīgs mērķis, mums visiem vajadzētu strādāt, lai tas būtu iespējams. Tagad vārds ēnu referentam Korende Kampos. Obrigado, Sr. Presidente. Eu também eh, aprendi e achei. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, arī uzzināju ārkārtīgi daudz, un man eh, referenta teiktais ļoti pat, ļoti ieinteresēja. Vispirmām kārtām vēlētos pateikties referenta izteiktajiem apgalvojumiem, un tomēr man šeit šis tas nav saprotams. Zviedrijas prezidentūra ir apņēmusies eh, nākt klajā ar risinājumu šīs likumdošanas pakotnes ziņā līdz šā gada beigām. Taču izskatās, ka Zviedrijas prezidentūra nevēlas diskutēt par šo direktīvu un regulu. Un varētu varbūt kāds mums paskaidrot, ko Zviedrijas prezidentūra grasās dalī, darīt. Galvenais, par ko mēs runājam, ir informācija pacientam un e, farmakoloģisko, farmakoloģisko kompāniju reklāma. Informāciju var sagatavot dažādi, jo ir informācija un ir tā saucamā informācija. Informācijā slēpjas arī zināms risks. Ko nozīmē droša informācija un no kurienes tā nāk? Un patiesībā informācija bieži vien ienāk mūsu mājās un prātos caur internetu, bet liela daļa no šīs informācijas dažkārt ir pat pilnīgi nepareiza. Mēs internetu runājam par progresu, bet eh, vai tas vienmēr tā ir? Šajā jomā ir vesela virkne darāmā, mums ir jāpieņem jauna likumdošana. Šeit runa iet par 60 dienām, par eh, pirms tirgus akceptēšanu. Un eh, ja 60 dienu laikā neviens eh, informāciju neapstrīd, tad tā tiek pasludināta par patiesu. Kā jau referents pieminēja, mums ir jāmācās no paraugu prakses un no tādiem gadījumiem, kas ir darbojušies veiksmīgi. Pasludinātā uzklausīšana mums palīdzēs izprast šos aspektus un vienojoties ar visiem, kuri gatavo tekstu redakciju, mēs mēģināsim apkopot eh, labāk paraugu prakses piemērs divās vadošajās di, divās valstīs. Es, protams, piekrītu jūsu likumdošanas priekšlikumam, ka uh, informācija vajadzētu tikai par recepšu medikamentiem, un tomēr neuzskatu, ka tikai un vienīgi ārstam būtu jābūt pieejamai adekvātai informācijai. Uh, Kāpēc neinformēt arī pacientus un zāļu pircējus? Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka informācijas avots ir adekvāts un ka to var izmantot un ka tas ir drošs. Tātad šeit vēl ir daudz neskaidrību un nezināmo, kas ir jāatrisina. Un tomēr mēs nevēlamies šo likumdošanas aktu noraidīt, Mums ir jāstrādā visiem kopā un smagi, un mums ir jāstiprina mūsu pilnvaras. Dalību valstīs no regulējošajām iestādēm ir zinām pret, pretestība, taču nevienmēr viņa argumenti ir pamatoti. Viens no argumentiem ir finansējuma trūkums. Cits arguments ir ka likumdošanas pieņemšana un stāšanās spēkā palielinās birokrātisko slodu. E, regulas gadījumā tiek piemērots subsidiaritātes princips, un tas arī tiks ievērots. Bet es piekrītu referentam, ka mums ir sīkāk jāizskata e, termiņi un darba grafiks. Patreiz mēs esam tikai darba sākumā, un mums ir jāiedziļinās visos jautājumos ārkārtīgi delikāti. Paldies, Gutieres Kortīnes, kundz, lūdzu. Yes. Paldies. Es atvainojos, ka es ierados vēlu un jautājums jau bija sākts izskatīt, bet patiesībā tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo mēs šo jautājumu izskatām tik ārkārtīgi vēlu. Es vēlētos pateikt vairākas lietas. Es pilnībā piekrītu tam, ko referents teica un tomēr vēlētos nedaudz pieminēt vairākus aspektus. Es vēlētos, lai komisija nāktu klajā ar pētījumu un prezentētu mums pētījumu rezultātus, kurā, eh, piemēram, kāpēc tik ārkārtīgi daudz cilvēku nonāk eh, reanimācijas nodaļā, jo viņi nepareiz lieto medikamentus. Kā mēs varam izvēlīties no tā, ka pacienti medikamentus lieto nepareizi? Galvenokārt šādā situācijā nonāk eh, vecāka gada gājuma cilvēki, un otra grupa ir eh, tādi, kuri tiešām vēlas zināt, kādus medikamentus viņi lieto, viņi tos ir lietojuši ilglaicīgi, un pēkšņi medikamentu iepakojums mainās. Tātad, vai komisija mums varētu pateikt, kāpēc eh, cilvēki negribot saindējas un dažkārt pat mirst, Piemēram, varbūt viņi dažkārt sajauc medikamentus, kuri nav savietojami, un to krustreakcija ir nāvējoša. Es nedomāju, ka pacientam būtu jāzina tikai par to, ko satur zāles. Pacientam ir jāzina arī par to, kā tās darbojas. Nākamais, eh, jūs pieminējāt savu māti. Eh, es tādā gadījumā arī varu būt jūsu māte, jo es neko nesaprotu no informācijas lapiņām, tiešām neko. Es uzskatu, ka ja mēs sniedzam pacientam informāciju, tad tā ir jābūt saprotamai. Tātad, cik tās daudz ir jāņem? Ja es, ja es sveru 80 kg, cik man ir jādzer? Tātad, šogad es sveru tik, pirms trīs gadiem es sveru savādāk, un ja es lietotu to pašu medikamentu, tad man ir jāzina, cik man tas ir jālieto šobrīd, salīdzinot ar to, ko es lietoju. Piemēram, vai man medikaments ir jādzer pirms ēšanas vai pēc, ja pēc, tad cik minūtes vai stundas pēc. Mums ir jābūt adekvātai informācijai. Nākamais. Internets Internetā ir tik daudz reklāmas. Ir jābūt kādam, kas uzliek zīmogu vai zieģeli informācijai, kas ir garantēta. Tā tad eh, varētu būt, eh, ka informācija, kas ir pieejama eh, internetā, garantē adekvātu informāciju. Mans priekšlikums varbūt ir pilnīgi nesaprotams, un tomēr tas ir sekojošs tādiem medikamentiem, kuri tiek patērēti ļoti lielos daudzumos Eiropas Savienībā. Šiem medikamentiem vajadzētu uzrakstīt telefonu numuru, uz kuru pacients varētu zvanīt visā Eiropas Savienībā un iegūt informāciju viņam sagatavotā valodā. Ne jau, ka tur sēdēt kā cilvēks vai dakteris, tur būtu ierunāt visās valodās informācija ļoti pārsteigumos par to, kas ir svarīgi zināt par šo medikamentu. Par farmakoloģisko industriju, par aptiekām. Vai abi šie institucionālie momenti mums palīdz nevienmēr? Paldies! No, tagad norāda. Dažkārt es arī uzdodu jautājumu. Daudz, kas ir rakstīts šajās informācijas lapās, ko mēs visi nesaprotam. Mēs vispār pieņemam lēmumu, ka visam tam tur ir jābūt rakstītam. Tā arī tā problēma. Nu, tikai tā mm, teikts. Un mēs vēl dažkārt domājam, ko mēs vēl varētu tur uzrakstīt un brīnamies, ka neviens vairs to nesaprot. Labi, ka mēs runājam par to. Tagad komisijas pārstāve Irēna Sančes un pēc tam vēl vienreiz referents Lūdzu. Um, Paldies, priekšsēž kungs. Es eh, runāšu ļoti īsi, kā jau Čacmar Kakis paskaidroja. Tā tad problēmas skatījums un tas, ka mums ir jāmēģina rīkoties, visiem ir skaidrs, un tomēr mēģināšu atbildēt uz pāris šeit izteiktajiem komentāriem. Pavisam īsi vēlētos uzsākt ar to, ka mēs mēģinam ar šo likumdošanas priekšlikumu radīt ietvaru, kopīgus noteikumus, uh, mums sniegt informāciju. Tādu informāciju, kur pieprasa pacienti, sabiedrība, zāļu pircējs, patērētājs. Tātad brīdī, kad mēs pērkam zāles, lai mūs ietekmētu adekvāta informācija un nevis reklāma. Tāpēc mēs vēlamies radīt kopīgas un skaidrs noteikums par to, kādu informāciju un kā to sniegt tiem, kas to vēlās. Jau iepriekšējie runātāji pieminēja kvalitātes kritērijas, tam visam ir jābūt atspoguļotam informācijā par medikamentu. Mēs uzskatām, ka šiem jautājumiem ir jātiek risinātiem, tas ir ticis darīts parlamentā jau iepriekš, bet problēma saglabājas. Arvien vairāk pacienti pieprasa informāciju un eh, Eiropas Savienībā nav izstrādāta skaidra noteikuma, pēc kādi, uz kādiem balstīties. Mēs saprotam, ka jautājums ir svarīgs, mums tas ir tālāk jāizvirza, un, kā jau šeit tika pieminēts, mēs organizēsim uzklausīšanu, un būs arī daudz citas debatas. Pavisam īsi par pāris izteiktajiem komentāriem. Runājot par informatīvo lapiņu saprotamību, par to, vai viņas vispār var izlasīt vecs cilvēks, Jā, patiesībā e, nav, patiesībā likumdošanā ir atrinā, atrunāts tas, kam ir jābūt šajā informatīvajā lapiņā. Un saraksts ir garš, kam tur ir jābūt. Vēl bez tam mēs esam sadarbībā ar parlamentu jau dabūjuši zināt, ka e, šīm informatīvajām lapiņām ir jābūt lasāmām. Tātad mēs e, nevaram ierakstīt vienkārši likumdošanas aktā, ka informatīvajai lapiņai ir jābūt izlasāmai. Tas nedara. Es vēlētos atbildēt uz eh, Kortīnes kundzes izteikto komentāru, ka, piemēram, pirms pāris eh, minūtēm mēs runājām par uzraudzības sistēmu. Un tur mēs jau arī runājām tā tad eh, izveidot šajā informatīvajā lapiņā sādaļu, kurā, kuru sauktos kā glabāt kā uzglabāt eh, šo medikamentu. Piemēram, tu būs tāda, ka medikamenti, kur būs rakstīts nelietot, ja jūs esat stāvoklī. Eh, tad, piemēram, būs tāda, kur būs rakstīts nelietot, ja jūs nesat ēdis. Tā tad būs tāda sadaļa šajā informatīvajā lapiņā, kura obligāti ir jāizlas, pat ja jūs nesaprotat neko citu no tur teiktām. Par citiem izteiktajiem komentāriem mēs mēģinam ar tiem strādāt. Mēs mēģinam domāt par to, ko darīt ar informāciju, kas ir pieejama internetā, domāt pacientiem, cik uzticams ir šīs lapas. Protams, ka mēs vēlamies izveidot tādu lapu, kurā būtu kvalitatīva informācija, kurā, kurai būtu sava veida kvalitat, kvalitātes marķējums. Protams, ka informa, informācijai būtu jābūt pieejamai ne tikai angļu valodā, uh, Mēs saprotam visas šīs bāžas un mēs pie tā strādājam. Un mēs būsim priecīgi turpināt diskusijas ar jums. Mazliet par Zviedrijas prezidentūru paskaidrošu situāciju. S e, Informācija, kas mums ir pieejama šo brīdi, ir tā, ka uh, Zviedrijas prezidentūra vēlas uzlabot šo uzraudzības sistēmu blakus parādībām un viltotiem medikamentiem. Tie ir divi galvenie jautājumi Zviedrijas prezidentūrā, bet viņi nedomā runāt par informāciju, kas domā par pacientiem. Paldies! Vēl Gutieres Kortīnas kundze gribēja kaut ko pavisam īsi pateikt. Jā, es gribēju vēl uh, ko pateikt, kas ir ļoti, ļoti svarīgi ar gripu. Putnu gripa un jaunā gripa. Nu, tāda, tāda uh, tamiflu uh, reklāma, tā pat tiesa tagad ir skandaloza. Mums jābrīdina valdības. Jā, šeit tiek arī, piemēram, runāts par to, ka uzņēmumi vakcīnas izgatavoja un valdības tās uzpirka, un tad bija komunikācija problēma. Citādi būtu sacelšanās. Un tad tas netiek izmantots. Nu labi, vārdus tagad nesāksim. Tie laikam pavisam laimīgi ir no kolēģiem. Uh, Šis dokuments ar to absolūti nav saistīts, bet mēs taču esam šeit parlamentā, lai ievērotu, ka ir uh, līdzsvars, ka vienlīdzīgas lietas saņem vienlīdzīgu attieksmi, bet kādēļ Vienā gadījumā attieksme ir uh, tāda, citā savādāka, atkarībā no formāta, vai uh, tas, tās ir recepšāls, jeb nē. Spānijā. Minēšu piemēru, nu, tas ir tāds bēdīgs uh, gadījums. Nu, piemēram, zāles. Uh, lai neiestātos grūtniecība, kas tiek iedzertas dienu pēc tam. Tā tad uh, man ir divas meitas. Viena gluži mierīga un otra nē. Tā ir tā sauktā SOS kontracepcija. Nu, tad vienai tas ir vairāk piemērots un otrai nē. Nu, tā tad mātes rūpējas par visu to. Un šīs zāles tiek pārdotas bez receptes. Un citā formātā tas tiek pārdotas tikai ar recepti. Mums ir nepieciešama vienāda politika visiem. Priekšstātais. Uh, vārds Hacim ar Kakis kungam, varbūt, ka viņš varētu īpaši pievērsties šim jautājumam. Jā, es labprāt iepazītos ar abām meitām, nu tas, lai pavisam skaidrs uzreiz ir. Jā, nu lai es arī psiholoģijas pētījumu varētu veikt. Tagad par vakcīnu. Vik, vakcīnas šeit uh, nav ievērotas. Es domāju, ka tas, ko viņi teica par Tamiflu, tas ir ļoti vērtīgs. Mēs varam organizēt uzklausīšanu, kas notiek uh, Ja cilvēki, kas ir politiski atbildīgi, kā tas kungs, ko jūs te minējāt, ar uh, militāru štābu palīdzību izplata, um, izplata informāciju, un pēc tam no viss tā ir tādas kampaņas. Un es kā lepns Eiropietis gribētu paraudzīties, vai tas patiesi tā ir ok, vai mēs Amerikas informācija. Es, es taču teicu, ka no ASV uh, manas teiktajā tādas. Uh, modificētas vai viltotas informācijas nāk. Un šeit noteikti jārunā ir arī par vakcinācijas kampaņām. Tās jau ir iespējams tagad jāatbilstošās iestādes to autorizē. Tas ir atšķirīgi dalību valstīs, bet principā man jāpasaka tā, jo lielākā daļa ir tādi, komisija uz to jau atbildēja arī par Zviedrijas prezidentūru. Jā, tikai šajā vienā jomā. Uh, ir kavēšanās ar farmaceitisko paketi, jo um, pārējās ir tādas tehniskas, bet šis ir pilsonim ļoti nozīmīgs. Un esmu priecīgs, ka man ir tik ļoti labi ēnu uh, referenti. Uh, Del Kampus kungs bija ministrs un veselības uh, aizsardzības ministrs, un arī no padomas perspektīvas ir strādājis pie šīs pakotnes. Bet tas, ko daudzi nesaprot, ir sekojoši. Un mana mā meita dzēra astoņus medikamentus dienā, un viņa nav tik izglītota kā daži no mums, kas ir šeit. Un ja viņa visu to varētu izlasīt, tad viņa vaidītos un nedzertu šīs zāles. Un tas ir fenomens. Jā, es zinu, jūs gribat, protams, uh, uh, lai viņa būtu iedzērusi pretapakļaušanās līdzekļus pirms, nu, konkrēti manā gadījumā. Bet, nu, šodien taču ir pavisam citas uh, metodas un līdzekļi. Nu, pavisam konkrēti es gribu runāt. Ja ir kāda autorizēta uh, tīmekļa vietne, piemēram, tur varētu tādu nelielu filmu parādīt, kas uh, parāda, kā medikamenti ir jāiedzer uh, un kāda ir iedarbība. Mums ir pavisam citas iespējas pāri par šiem lietošanas pamācībām, varētu taču parādīt tādu nelielu filmu, ko iestādes būtu autorizējušas. Un tas ir tas, kas ir izdarāms mūsu sabiedrība paliek aizvien vecāka, tas aizvien vairāk cilvēku skars, un nozīmīgi ir tā norāde uz Kristīnu par svaru. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Un šajā virzienā mums būtu jāiet. Es domāju, ka to laika termiņu plānu nevajadzētu nobeidīt. Ja ir uzklausīšana, tad daudz argumenti jau ir izteikti. Uh, Un es gribu slavēt komisiju, jo šis ziņojums ir labs, netik daudz, kas ir jāmaina. Atsevišķie punkti, ko mēs teicām, to mēs vēl varam papildināt. Bet uh, komisija ir veikusi labu darbu. Daudz gadu ir pagājuši, bet tagad tas beidzot ir jāīsteno. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies. Līdz ar to varam pievērsties uh, devītajam punktam - viltoti medikamenti. Dodu vārdu uh, referentēs ar Torī kundzei. Viņa ir ilgi gaidījusi, pacietīgi galdījusi. Tagad viņai vārds un uh, viņa arī uzmanīgi jāuzklājas. Sartorī kundze, jums vārds. Grazie, presidente. Ho aspettato e anche ascoltato. Paldies, saka Sartorī kundze. Jā, es esmu gaidījis, bet, bet es arī ļoti uzmanīgi sekoju līdzi e, debatēm, kas uh, ļoti lielā mērā sasaucas arī ar manis teikto. Patiesībā tas viss ir jāskata kopā, jo jautājums Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir svarīgs - jautājums par medikamentiem. Tāpēc es uzskatu, ka mums visiem ir svarīgi klausīties šajās debatēs un gala beigās nākt klajā ar tādu direktīvu vai tās grozījumiem, kura noteikti garantētu mūsu iedzīvotāju drošību. Direktīva par viltotiem medikamentiem, direktīva, par kuru es esmu atzinuma sagatavotāja. Patiesībā direktīva ir e, direktīvas grozījumi, taču tās nolūks ir e, darīt visu, lai viltot medikamenti nenonāktu Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības zāļu tirgū. Šajā direktīvā mums ir jārunā arī par jautājumu par viltotiem medikamentiem. Tā ir direktīva no 2000. gada 2000 eh, šķērsvītra 66 EK. Mēs runājam par paraugu praksi un eh, labākās prakses iepazīstināšana ir garantīja ne tikai medikamentiem, bet arī medikamentu aktīvajām vielām. Līdz ar to eh, div, direktīva 2001 šķērsi svītra 83 šķērsvītra EK. Šajā direktīvā Eiropas farmakoloģiskajām kompānijām nav izvirzīti tādi paši nosacījumi kā tiem ražotājiem, kuri medikaments ražo ārpus Eiropai, bet pārdod šeit. Un tas rada ļoti interesantu situāciju. Piemēram, ja mēs vēlamies izsekot uh, un nodrošināt medikamenta izsekojamību, tad mums ir jāizveido uh, adekvāta sistēma, kurā Eiropā šobrīd nedarbojas. Protams, ka e, viltotie medikamenti tiek pārdoti dažādās grupās, un viltošana notiek dažādās grupās. Tātad pirmā grupa vai tiešām medikamentā ir tās sastāvdaļas un aktīvās vielas, kuras ir norādīts informatīvajā lapiņā. Ir bijuši vairāki gadījumi, un e, mēs runājam arī par e, drošības jautājumu pārkāpumu. Tātad uh, Kurā vietā ir e, nākamais ir e, viltota, ir izcelsmes vieta, un trešais e, iesūtīšanas vieta. Mēs zinām, ka Pasaules veselības organizācija apgalvojas, ka apmēram 1 līdz 2 procentiem visu medikamentu, kas tiek pārdot pasaulē, ir viltoti. Uh, Izskatās, ka viens procents ir maz, bet ja mēs skatāmies, cik daudz vispār medikamentu tiek pārdos pasaulē, tad daudzums ir milzīgs. Taču kas man uztrauc vēl vairāk ir tas, ka šo um, viltoto medikamentu daudzums pieaug apmēram par 20% gadā. Tā nav problēma, kurā runa iet tikai un vienīgi par sabiedris, sabiedrisko veselību. Mēs runājam par simtiem miljonu viltotu zāļu, kas katru gadu nonāk Eiropas Savienības tirgu, un tā patiesībā ir problēma gan iekšējam tirgum, gan pacientu drošībai. Mēs runājam e, par apmēram tūkstošu reģistrētiem un arī neģistrētiem e, ģenerisko medikamentu ražotājiem. Ir 630 e, tūkstoši mazo un vidēju uzņēmumu, kas nodarbojas ar uh, medikamentu ražošanu, un Eiropas Savienībā šie skaitļi ir samērā briesmīgi. Šāda statistika rāda, ka ražot viltotos medikamentus ir izdevīgs rūpals. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu sadarboties ar vides, vides eh, komiteju, jo farmakoloģiski izstrādājumi ir būtiski iekšējā tirgus daļa. Patreizajā situācijā 31% no visiem vildotajiem medikamentiem Eiropas Savienības tirgu nāk no Indijas. Un eh, apmēram tikpat liels daudzums no Arābas Emirātiem un apmēram tikpat liels drusku gan mazāks no Ķīnas. Eh, direktīvas grozījumos, kuriem mēs piekrītam un tomēr izdarām zināmas piebildes, ir tas, ka šajā sektorā ir jāizdara būtiskas izmaiņas. Mums ir jāraugās, lai Eiropas Savienība mēģinātu raudzīties uz iespēju sadarboties ar Pasaules veselības organizāciju un izstrādāt, ies, un izstrādāt definīciju, ko mēs visi saprotam ar vārdkopu viltotājs medikaments, jo patreizajā momentā definīcija neeksistē. Nevienmēr runājot ar dažādiem pārstāvjiem, viltots medikaments nozīmē vienu un to pašu. Tātad definīcija. Nākamais jautājums. Viss, ko esam paveikuši līdz šim, Runājot par paraugu praksi, mums vajadzētu ar to dalīties savā starpā. Taču ražotājs un medikamenta pārdevējs vai tālāk nosūtītājs vajadzētu izstrādāt paraugu prakses noteikumus arī šiem ķēdes posmiem un, protams, arī pārdevējam, aptiekām. Bet eh, šajā jomā eh, nepilnība ir daudz un diktas. Piemēram, ja medikaments nonāk tirgū, bet ja medikaments nav īpaši pierasts vai plaši lietots, tad var būt ļoti stipras atšķirības, jo, piemēram, var būt tā, ka kāds nopērk um, medikamentu un pēc tam pārdod tālāk kā starpnieks, un ko, kā mēs varam izsekot uh, šī kategorijai tālāk. Uh, Tātad tirgu ir parādījušies jauna pārdevēja grupa, kura zināmās valstīs darbojas kā starpnieks starp aptieku un pacientu. Nākamais jautājums. Paraugu, plakses, paraugu prakses certifikācija. Kā nodrošināt medikamentu neviltošanu? Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai viss kas Eiropas Savienībā ienāk no trešās pasaules valstīm, tikt pārbaudīts, vai tā būtu Eiropas iestāde vai dalību valstu regulatīvā iestāde, kas pārbauda, no kurienes medikaments nāk. Situācija kļūst vēl nopietnāka, ja mēs runājam ne tikai par medikamentiem, bet arī par dažādām aktīvajām substancēm, jo aktīvā substance var būt, bet cik viņa ir aktīva? Patiesībā visām zālēm, vai gandrīz visām, kas tiek ražots Eiropas Savienībā, aktīvā viela tiek iepirkta ārpus Eiropas Savienības robežām. Un e, šeit ir arī e, regulas vai direktīvas vājais punkts. Mēs runājam par valstīm, kurām ir ārkārtīgi spēcīgi izstrādāta uh, likumdošana un kurās tā ir spēcīgāka vai striktāka nekā Eiropas Savienībā. Varbūt, ka mums vajadzētu pārskatīt šo laiku, kāds ir medikamentu pārbaudē tirgu. Šobrīd dažās dalību valstīs tas ir trīs gadi, to varbūt vajadzētu pārskatīt. Ir e, dalību valstis, kurās vispār nav viltoto medikamentu saraksts. Un kā rīkoties tur? Es tulīt beigšu prieksēžkungs. Un visbeidzot, problēma ar medikamentu izsakojamību. Tas ir viens no galvenajiem, galvenajiem šķēršļiem un trojas zirgiem, un ja mēs ar to tiekam galā, tad eh, viltot medikamentu būtu daudz mazāk. Mums vispirms ir jāzina, no kurienes visas sastāvdaļas medikamentā nāk, kā tās ir nonākušas līdz tabletē vai zālē, un ja mēs to zinām, tad mēs varam daudz labāk kontrolēt. Nākamais kontrole. Patreizējā situācijā mums um, nav izveidota nosacījuma kopums, un ja kāds ir uh, pārkāpis noteikumus un palaidis tirgu medikamentu, kuram tur nebija jābūt, tad pārkāpums ir krimināli sodāms. Vēl viena specifiska problēma, par to jau iepriekš tika pieminēts, un tas ir risks tam, ka šobrīd arvien vairāk medikamenti tiek pārdoti un pirkti arī internetā. Un e, internets ir vienkārši lielisks un plaukstoši viltoto medikamentu tirgus. Tas ir jautājums, kas galīgi nav sakārtots, un diez vai mums to izdosies sakārtot tuvākajā laikā katrā ziņā grozījuma direktīvā nerunā, nerunā daudz par internetu pārdošanas vietnēm. Mums nav izdevies iekļaut pilnīgi visus aspektus, kas saistīti ar, in, for, ar pārdošanu internetā. Direktīva sāsies spēkā atkarībā no tā, ko mēs um, nolemsim, vai tie ir 18 vai 24 mēneši. Mums varbūt vajadzētu samazināt šo laiku. Un uh, es uh, vēlētos visbeidzot uh, pieminēt vēl vienu aspektu, kas ir saistīts ar vairākiem gadījumiem, kur ir ārkārtīgi nopietni, ārkārtīgi nopietni viltoto medikamentu pārdošana, jo cilvēki ir miruši. Šeit pat runa neiet par viltošanu, šeit runa iet par to, ka uh, medikamentā aktīvā viela ir bijusi cita vai pat tīra inde. Tā tad cilvēki pasaulē mirst no tā, ka viņi lieto kaut ko, sazina ko, kas viņiem tiek pārdots kā medikaments. Īpaši situācija nepatīkama ir jaunatīstības valstīs. Tāpēc uzskatu, ka arī mums vajadzētu izstrādāt noteikumus, kuri atrunātu, ko tad vajadzētu darīt. Na, herzlichen Dank. Jā, sirsnīgs paldies. Un nākošais runātājs, sociāla demokrātu ēnu referenta. Man ir uzrakstījusi zīmīti vācu valodā, ļoti labā vācu valodā, ka viņas kolēģis viņu šodien aizstās. Un liekas, ka kolēģis šodien runā, nu, burtiski par visiem jautājumiem. Lūdzu, tagad par šo. Paldies, priekšsēdētāji. Mana vācu valoda nav pietiekam laba, tāpēc izteikšos angliski, ja atļausiet tā kā ir, zinām, noteikumi. Tātad Merks kundzei ir jādodas uz Nīderlandu, un tāpēc viņa nevarēja ierasties, un tāpēc viņa man lūdza uzstāties viņas vietā. Sākumā mēs gribētu pateikties komisijai eh, par lielisko darbu, formulējot šo priekšlikumu. Es īsumā izpa, izteikšos par eh, ēnu referentes viedokli par uh, šo te priekšlikumu par eh, viltotajiem medikamentiem. Pirmkārt, gribētu uzsvērt, ka pacientu veselībai un drošībai ir jābūt pirmajā vietā. Mums arī jāsaglabā patērētāji vispārējās intereses. Un uh, šeit eh, ir minēts tikai 95. līguma pāns. Mums ir jāpadomā par to, vai varbūt būtu jāiekļauj citi pānti šajā direktīvā. Viens būtu 152. pāns par sabiedrības veselību ko varētu minēt. Otrakārt, pirms mēs eh, sākam debatas par cīņu pret viltotiem medikamentiem mūsu piegādes ķēdēs, mums ir jānosaka definīcija, kas ir viltoti medikamenti. Startautiski pieņemam definīcija būtu optimālais variants, bet arī vienošanās Eiropas līmenī jau būtu būtisks progress. Treškārt, mums ir jānoskaidro uh, šīs direktīvas aptvērums. Tas ir tikai recepšu medikamentiem. Uh, šī direktīva, bet mums ir jāizlēmi par to, kādas zāles būs iekļautas šajā direktīvā. Piemēram, kā risināt uh, ģenerisko medikamentu jautājumu un vai mums vajadzētu iekļaut arī izēvielu šajā direktīvā kas uh, referentes, tātad manai kolēģē tas nav īsti skaidrs. Ceturtkārt ir uh, atšķirības eh, licencēšanā dalību valstīs. Ja mēs vēlamies caurskatāmāk piegādas ķēdi, tad mums ir jāredz, kā notiek vairumtirzniecība dalību valstīs medikamentu jomā, un tā mēs varētu uzlabot caurskatāmību tirbu. Piektkārt, mums ir jāuzsver tas, kā varam garantēt, eh, ka eh, dažādi veidi, kā viltotie do, medikamenti nonāk tirgū, ka tas nenotiek. Labāka certifikācija ir viens veids, bet mums ir jāceras, ka arī drošības pasākumiem jābūt proporcionāliem, un mums ir jāpadomā varbūt par dažādām riska pakāpēm, un patērētājiem ir izmaksas jāsaglabā pēc iespējas zemā līmenī. Seškārt nākotnes debatēs vajadzētu apspriest arī to, kurš būs atbildīgs par uh, izsakojumības sistēmas datubāzi, lai nodrošinātu, ka pacienta informācija un privāto uzņēmēju in informācija ir aizsargāta. Mēs prasām, lai šī datubāze būtu tiešām uh, neatkarīga. Šeit uh, nav galvenokārt runa par informēšanu, bet gan par riska novēršanu un drošību. Un visbeidzot, ir jāapzinās, ka internets ir uh, tas veids, kā tiek piegādāti viltus medikamenti. Un 62 medikamenti, kas tiek pārdoti internetā, var būt viltoti. Tāpēc ir svarīgi cīnīties pret internetā pārdotiem medikamentiem pēc iespējas labākā veidā, nosakot ļoti stingrus noteikumus. Paldies, priekšsēdētāj, kungs! Mr. Chachimakakis. Tagad Hacim ar Kakis kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies kolēģiem. Arī šoreiz ļoti daudz nozīmīgas un pareizas lietas tika teikts. Es gribu pāris vārdus teikt par internetu. Internets ir galvenais avots viltotiem medikamentiem. Ir daži pētījumi, Pasaules veselības organizācijas pētījums saka, ka mm, aptuveni 50% uh, uh, viltojumu tiek uh, mm, piegādāti caur internetu Vācijas. Uh, uh, federālā krimināla pārvalde runā par 80% viltoto medikamentu, kas tiek pasūtīti internetā, un šeit ir uh, mums vēl kas jāpastrādā. Šeit, piemēram, nav izstrādāts tas, ka varētu būt uh, saraksts ar autorizētām internetu aptiekām, kur varētu pirkt autorizēts produkts, bet tas būtu iespējams tikai tad, ja būtu plaša kampaņa, kas informētu pilsoņus. Tādēļ mēs nevaram sagaidīt, ka daži, nu, teiksim, dzīves uh, stila vai, vai vienkārši uh, labsajūtas produkti uh, tiek pasūtīti no Āzijas valstīm un saņem arī oriģinālu. Un izmaksas. Tas, ko piedāvā komisija un uh, marķējums ir betiķet, vērtējums ir saistīts ar eh, izmaksām un eh, pirms pāris nedēļām bija arī uzklausīšana, arī referente eh, Matieša kundze bija klāt un arī daudz idejas aizguva. Un ļoti skaidri tika izvērtēts tas, kā nelieli uzņēmumi farmaceitiskajā sektorā uh, ražo, un viņiem piekrīt ļoti, ļoti lielas uh, finanšu izmaksas. Mums jāizvērtē mūsu priekšlikumi un jārunā arī par tehnoloģiju. Jārod riktīgais sabalansējums. Un pēdējais, uz ko vērst, vēlos vērst uh, referents uzmanību, uh, jāietver mākleri un aģenti, ir jābūt skaidram kodeksam, kādi ir sodi, ja uh, viltoti produkti tiek laisti apgrozībā, bet paralēlē tirgotāji ir ļoti skaidri tur a, a, apzīmēti un minēti. To komisijas priekšlikums a, paredz, un a, tie tiek norādīti drīzāk kā tādi, kas a, iekrīt un. A, šeit komisija arī ļoti labi ir pastrādājusi. Paldies! Noslēgumā vārds komisijai Irēnai Sančes kundzei. Es kļūdījos, es atvainojos. Jums vārds. Falar, mas, eh, não sou relatora sombra, mas eh, acho que estando aqui na... Jā, eh, es neesmu ēnu referente un tādēļ man nebūtu jāuzstājas, bet es esmu šīs komitejas pilntiesīga locekle. Un uh, Esmu citā komitejā atbildīgā referenta, tādēļ vēlos uh, ļoti īsti teikt pāris vārdus. Un nu, praktiski tikai pāris komentāri. Tie jautājumi, par kuriem runājas ar Torī kundze un arī Kampos kungs, kā arī citi kolēģi, šie jautājumi ir uh, centrāli. Viņ, tiem ir liela nozīme. Un tie arī manas bāžas ir saistīts tieši ar šiem jautājumiem. No manas puses esmu aktīvi gatava sadarboties ar kolēģiem, un tas, kas īpaši mums interesē, tas ir virzīties uz, pie, uz priekšu pēc cik ātri vien iespējams. Jūs zinat, kādi ir termiņi, kas ir nosprausti, un sadarbība var notikt dažādos līmeņos, Mēs mēģinam darboties pēc iespējas ātri, lai uh, visus priekšlikums izskatītu. Es gribētu iesniegt uh, priekšlikumu vēl pirms 3. decembra, un es domāju, ka mēs varētu vienoties par lielāko daļu jautājumu, par kuriem runājām šajā priekš pēcpusdienā. Paldies! Jā, tas ir ļoti labi, ka citi komiteja uh, pārstāvji ir šeit mūsu komiteja un piedalās darbā. Tagad vārds Sančes kundzei. You, Chair, and, um... Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem, kas izteicās un atbalstīja to, ka jārīkojas uh, ātri viltošanas apkarošanas jomā, un tas ir tas, ko mēs tieši cenšamies darīt ar šo priekšlikumu. Ir pieminēti dažādi konkrēti punkti, un ja pievērstos tiem visiem, tad uh, mēs tas ēdētu vēl līdz vēlai naktī, tāpēc pievērsīšos tikai dažiem komentējot tos. Runājot par definīcijām, šis jautājums uh, ir jau pieminēts ar Torīkons, kurējā kampos to pieminēja. Es varu jums apliecināt, ka komisija ir pilnībā iesaistīta starptautiskajās diskusijās par definīcijas veidošanu, un izskatās, ka tas nav nemaz vienkāršs uzdevums. Mums nav tāda precīza definīcija mūsu tekstā, bet no šī priekšlikuma nosaukuma un tā paša teksta lietošanas citos nosacījumos mēs cenšamies skaidri pateikt, ar ko mēs šeit strādājam. Kā jau teica Sartorīkons, tie ir produkti, kas ir viltoti attiecībā uz to identitāti, vēsturi vai izcēlesmi. Tātad tie ir produkti, kas nav tas, par ko tie izliekas. Uh, Un to mēs cenšamies risināt, protams, sabiedrības veselības labā un neskatot uh, autortiesību vai intelektuālā īpašuma tiesību jautājumus, jo mums ir, piemēram, citās jomās uh, viltojuma definīcijas, kur ir saistīts ar intelektuālu īpašumu uh, tiesībām. Um, tātad var būt tādi viltojumi, kur nav pārkāptas uh, autortiesības, bet tas tomēr ir risks patērētājiem. Tātad mums ir svarīgi saglabāt šo te uh, definīciju par uh, viltojumiem. Ļoti svarīgs elements mūsu priekšlikumā ir drošības kritērija, uh, izsakojamības mērķiem, proti uh, ir jāpanāk līdzsvars starp sabiedriskās veselības aizsardzību tātad un starp riskiem un izmaksām. Un e, šīs izmaksas varētu būt diezgan augstas, ja mēs ieviesīsim drošības aspektus. Ietekmes novērtējumā ir dažādas detaļas. Vienkārši, kā jau Kacimāra Kakas kungs teica, tas ir jāpatur prātā. Vēl viena e, ļoti svarīga joma, kas tika minēta, un ko ieteica arī parlaments lielā mērā, ir jautājums, kā risināt šo te aktīvo vielu importu jautājumu. Ja mēs uh, apzināmies, ka lielākā daļa produktu, kas ir mūsu tirgū, sastāv no aktīvām vielām, kas ir importētas, tad mums ir jāievieš tādi uh, novatoriski nosacījumi mūsu likumdošanā, lai, kā jau referenti teica, censtos nodrošināt to, ka labākā prakse, labā ražošanas un izplatīšanas prakse tiek ievērota. Un tomēr es gribētu komentēt šo te ieteikumu, ka mums būtu uh, pilnībā jānodrošina, ka mūsu komitētās iestādes ir veikušas pārbaudi. Tad, kad mēs veicām ieteikums novērtējumu, mēs saskārāmies ar skaitļiem, proti, ka ir apmēram 20 tūkstoši ražotņu ārzemēs, tātad trešajās valstīs, kas ražo aktīvās vielas, un ja mēs apkopotu uh, visas kompetentās iestādes Eiropas Savienībā, visas šīs kompetences un um, kapacitāti, tad mēs varētu veikt 60 pārbaudas gadā. Un tāpēc mēs šajā priekšlikumā mēģinājām uh, rast risinājums, kas ir īstenojami. Tātad, lai mēs varam aizstāvēt, aizsargāt uh, sabiedrības veselību, lai nodrošinātu labu ražošanas praksi, bet uh, lai mēs neuzliktu pienākumu veikt sistemātiskas pārbaudas, kas praksē nozīmē to, ka uh, šie nosacījumi būtu pilnībā neieviešami. Es lūdzu to turē, paturēt prātā. Jūs uh, runājāt arī par aptvērumu un uh, par cita veida vielām. Mēs uh, šos nosacījumus gribētu attiecināt uh, uz uh, aktīvajām vielām, bet arī uz citām vielām, bet uh, mēs esam nesen veikuši ietekmes novērtējumu un uh, mūsuprāt, uh, vienu pret vienu nevarētu uh, lietot. Uh, attiecībā uz neaktīvajām vielām runājot par internetu. Tas, ko Sartorija kundze teica, proti, ka mēs varbūt nevarēsim šajā priekšlikumā atrisināt internetu jautājumu, jo tas nozīmētu, ka mums būtu jāregulē medikamentu mazumtirdzniecība. Tas šobrīd nav mūsu sistēmā, tāpēc mēs uh, to neregulējam. Tā ir dalībvalstu kompetence, bet uh, varētu būt iespējas specifiskus aspektus šeit risināt un uh, pie tā arī palikšu, jo es redzu, ka visi skatās uz uh, pulksteni un ir jau pārpus septiņiem. Paldies! Sirsnīgs paldies arī par uh, uzmanību, paldies komisijai, paldies četriem deputātiem, kas ir palikuši, paldies sekretariātam un īpaši paldies tulkiem, kas ir strādājuši ilgāk un paldies arī ciemiņiem, kas mūs uzklausīja un visiem labu ceļu mājup!